Bitte nehmen Sie Platz. Lūdzu, ieņemiet vietas, darbie kolēģi un kolēģis. Ich heiße alle herzlich. Sirsnīgi sveicu jūs visus šodien mūsu pirmajā 2011. gada sēdē. Un tā kā tā ir mūsu pirmā sēde, tad vēl visiem vēl labu, veselības pilnu un veiksmīgu jauno gadu. Un ja vēl to jums visiem, tad mēs to tikai visi kopā varam sasniegt šo veiksmu jaunajā gadā. Un vēlamies pie tā arī strādāt. Tūlīt pat pievērsīsimies darba kārtībai, jo gribam šodien runāt par nākotnes lauksaimniecības politiku un finansējumu. Komisārs Čalašs ir mūsu vidū. Viņš ir gatavs diskutēt ar mums un stāstīt par komisijas plāniem attiecībā uz lauksamniecības politikas reformu. Jāsaka, ka komisāra rīcībā esošais laiks ir ierobežots, viņš nevarēs palikt līdz sēdes beigām, tādēļ Lūdzu uh, visus piekrist tam, lai 4. un 3. darba kārtības punktu. Mm, apmainītu vietām. Es ceru, ka jūs tam piekrītat. Ir um, dažādi jautājumi, kas man jums jāpaziņo. Bet to mēs varēsim uh, uh, darīt tad, kad uh, diskusijas ar komisāru būs pabeigts. Tātad ceturtais darba kārtības punkts tiks skatīts kā pirmais. Un par protokolu, nu jūs jau to visu zinat, kā vienmēr. Ja nav uh, iebilžu, tad protokols ir pieņemts tā, kā tas ir uh, sastādīts. Ceturtais darba kārtības punkts lauksaimniecība daudz gadu finanšu schēmē laika posmā pēc 2013. gada līdz 2013. gadam risinājums ir spēkā. Un tagad uh, pārdomāsim par to, kā mēs uh, mainīsim situāciju. Secība, kā tiks izteiktas šīs domas. Uh, tagad to paziņoju, jo mums ir jāveido tāds, eh, tāda tā kā darba schēma. Salvadors 5 minūtes uzstāsies, tad komisārs 10 eh, minūtes eh, skaidros komisijas viedokli un iespējams atbildēs viņam rakstiski uzdotos jautājumus. Tad runātāji politisko grupu vārdā tie nevienmēr ir koordinātori Es no dažiem dzirdēju, ka viņi vēlas runātājus mainīt, nevis koordinātori, bet citi var uzstāties maksimāli 5 minūtes, ja īsāk vēl labi. Un tad šodien sveicam lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs, sirsnīgi sveicam. Viņš vēlreiz izklāstīs lauksaimniecības komitejas viedokli. Pēc um, grupu runātājiem. Un tad komisārs atbildēs. Un tad atklāta diskusija ar kolēģiem. Pirmais runātājs ir pieteicies. Džani Lavijā būs uh, pirmais. Tātad tagad sākam. Salvador. Lūdzu, saka ievadvārds. Gracias, buenos días, eh, presidenta, kolēgās. Eh. Labrīt. Labrīt eh, priekšsādātājai, komisāram un pārējiem kolēģiem. Salvador, nu tev tieši aiz muguras. Bueno, realmente... Jā, tā tad izrādās viņš bija tepatās. Kā mēs pārrājām vakar koordinātoru sanāksmē, šīs uh, sanāksmes mērķis ir uzklausīt eksperta viedokļus par to, uh, kā rīkoties uh, sakarībā ar kopīgo lauksaimniecības politiku nākošās daudzgadījās finanšu schēmas ietvaros. Un mums atliek uzdot jautājumus, dot vārdu kolēģiem. Uh, iepriekšējo reizi, kad mēs uzdevām jautājumus uh, kom komisāram, <clears throat> mums bija tāda tikšanās, un tagad es gribētu pateikties viņam par klātbūtni. Tātad jau iepriekšējos jautājumos bija pausts, uh, pausta nostāja, ka daudzām dalībvalstīm ir nepieciešama spēcīga lauksaimniecības politika ar pamatot finansējumu tad, kad komisija sāk runāt par kopējas lauksaimniecības politikas reformu. Labi finansēts KLP nepieciešamība ir pretrunā dažiem paziņojumiem, ko mēs esam dzirdējuši. Mēs esam uzklausījuši paziņojums no dažām dalību valstīm, kuras aicina samazināt asignējums lauksaimniecības politikai turpmākajos gados. Tā tad jautājums komisāram Čelosam ir šāds. Kāda ir jūsu pozīcija, nostāja par budžetu kopēju apjomu? Kāds budžets būtu nepieciešams kopējo lauksaimniecības politikai sākot ar 13. gadu? Vai komisārs uzskata, ka pašreizējā budžetā pietiek līdzekļu? Dažas dalība valsts ir nākušas klajā ar budžeta aplēsēm, lai samazinātu izdevumus eh, KLP. Un tātad kāds ir komisāra viedoklis attiecībā uz šo un raugoties nākotnē? Tāpat arī finansēšanas eh, modelis KLP eh, finansēšanai. Pirmajā pilārā tas paredz tiešos maksājumus, otrā pilāra jautājumos līdzfinansējumu. Tātad arī šis jautājums ļoti lielā mērā saistīts ar to atbildi, ko mēs ceram saņemt uz pirmo jautājumu. Vai jums šķiet, ka būtu uh, labāk, lai būtu vairāk uh, līdzfinansējumu pirmajā pilārā? Un vēl viena joma, kas man raža, rada bažas. Uh, runājot ne tikai par KLP finansējumu. Tātad nākošais jautājums par to, kā KLP saskaņojas ar nākošo daudzgadu finanšu schēmu Mēs, kolēģi, zinām, ka mēs jau izstrādājām lielu sarakstu pa dažādām struktūrām, bet mums ir nepieciešams saskaņot KLP ar stratēģiju 2020. Un darot to, mums ir nepieciešams zināt, vai mēs saglabāsim KLP kā neatkarīgu kategoriju, vai arī KLP a, tiks sadalīta atbilstoši dažādiem mērķiem, piemēram, izaugsmei, ilgspējīgai izaugsmei un tā tālāk. Tātad, vai mēs rīkosimies tā, vai arī saglabāsim lauksaimniecību kā atsevišķu kategoriju pašu par sevi. Un nākošais jautājums, ko darīt ar lauku attīstības fondu, ir tāda tendence – ka dažādus fondus varētu tā teikt grupēt vai sasaistīt ar kohēzijas politiku, vai lauku politika iesaistītos šajā struktūrā. Tāda ir bijusi mūsu sistēma iepriekšējos gados, ka visi fondi ir tā teikt zem viena jumta. Tā tad mums ļoti būtu interesanti zināt, kāds ir komisāra viedoklis par šiem jautājumiem. Priekšsēdētājs ceru, ka es pietiekami īsi izteicos savā ievadā, un es ceru, ka uh, mani kolēģi uh, turpinās ar citiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Paldies, Salvador! Ļoti precīzi! Ļoti īsi, ļoti labi, komisāra kungs, vai es varētu jūs lūgt tagad uzstāties desmit minūtes, lūdzu. Merci, uh, madame la présidente, d'abord. Paldies, priekšsēdājs kundze. Lai jums arī labs gads ar um, iedvesmu, ar labām idejām Eiropai, un no komisijas mēs mēģinam izteikt labas idejas uh, pagājušā gada beigās. Publicējām paziņojumu par uh, KLP nākotni. Šajā paziņojumā mēs sagatavojam kopējā lauksaimniecības politiku 2020. gada perspektīvā. No vienas puses ievērojam to, kas ir paredzēts līgumā, un arī tās izmaiņas un nozīme, kādu piešķir līgums, Lisbonas līgums KLP, un arī sabiedrības integrēšana lauksaimniecības politikā, tā ir sektoriāla politika un uh, vairāk sektors aptveroša. Trīs mērķi KLP nākotnē. Pirmkārt, uh, Uh, pārtiks drošību kvalitātes, kvantitātes un drošuma uh, ziņā. Ja paraugamies uz presi pēdējo dienu laikā, tad redzam, ka drošības jautājums un drošuma jautājums ir uh, mērķis, kas nevienmēr ir izpildīts pat tādā reģionā kā Eiropa. Un otrs nozīmīgs mērķis kļūst aizvien nozīmīgāks ir dabas resursu pārvaldība nozīmīgs gan ekonomiskā ziņā, jo vēlamies pietiekam daudz pārtiks produktu ražot. Bet tas arī ir vīdes jautājums, bīdo daudzveidība, zemes kvalitāte, ūdens kvalitāte. Visi šie mērķi ir uh, ieskaitām dabas resursos. Atgādināšu, ka lauksaimniecība kopā ar meža saimniecību, jo atbalstam arī meža saimniecību, Um, tā ir teritorija divas trešdaļas no Eiropas Savienības um, teritorijas. Un teri, uh, Eiropas Savienība 27. dalībvalstīs ir ļoti daudzveidīga. Un tas ir nepieciešams, lai uzturētu uh, lauksaimniecības daudzveidību. Teritoriālā kohēzija lauku vidē ir iespējama ar uh, KLP. Tā pilda šo mērķi, Un pēc paplašanāšanās eh, lauku un teritoriālais jautājums ir aizvien nozīmīgāks Eiropā. Mēs esam ar mūsu priekšlikumiem, ko izteicām, eh, gribējuši rīkoties, lai eh, kopējā lauksaimniecības politika būtu pievienota vērtība, jo Eiropas līdzekļus jālieto šādā izpratnē. Tā ir viena no visvairāk kopienas kompetencē esošajām politikām. Viena no vissanākā reformas notiek pēdējo gadu laikā atbilstoši ekonomiskiem un teritoriāliem izaicinājumiem. Tad, kad mēs runājam par vienoto tirgu un teritorijas pārvaldību ES, tad ir skaidrs, ka kopējā politika ir efektīvāka un arī ekonomiskāka nekā 27 atsevišķas nacionālas politikas. Izaicinājumi ir ekonomiski, vides, teritoriāli. Un tie ir integrēti 2020. gada stratēģijā. Kā jau es teicu, mērķi nosprausta līgumā un 2020. gada stratēģijā, jo ilgtspējīga izaugsme nevar tikt uh, sasniegta ne uh, izmantojot labi uh, resursus. Izaugsme lauka vidē nevarēs uh, sasniegt uh, bez uh, lauksamniecības attīstības. Uh, konkrētās jomās un uh, inteliģenta izaugsma lauksaimniecības un agro uh, pārtiks jomā. Tas ir lielākais uh, apjoms uh, darījumu skaitā darījuma apjomā Eiropas Savienībā. Un bez atbalsta izaugsmai konkurētspējai KLP nevar teikt realizēt. Un bieži vien uh, Ir sektori, kas ir spēcīgi, jo ir šī kopējā politika, kas atbalsta efektīvu ražošanu lauksaimniecībā. Lai pirmajā šajā uzrunā atbildētu uz Garīgas kunga jautājumu. Teikšu, ka esam paredzējuši ambiciozus mērķus šai politikai. Domāju, ka budžetam vajadzētu būt proporcionālam šīm ambīcijām. Paplašināšanās notiek ar tādu pašu budžeta apjomu, kāds ir bijis KLP. Prasam no lauksaimniekiem aizvien vairāk. Un budžeta ziņā ir jāstrādā tā, lai tas atbilstu tam, ko esam devuši. Un, protams, ar finanšu perspektīvām jādiskutē. Zinām, ka ekonomiskās situācijas apstākļos, kas ir sarežģīti, ļoti efektīvi jāizmanto budžets, bet es domāju, ka KLP efektīvi izmanto budžetu tradicionāli vēsturiskiem ES mērķiem, bet arī mērķiem, kas tiek noteikti nākotnē 2020. gadam. Un gribu arī teikt, jāsamazina KLP. Ja samazinājums nozīmētu arī ambīciju samazinājumu. Jo nevaram prasīt no lauksaimniekiem darīt vairāk ārpus ekonomiska konteksta un bez atbalsta. Mēs saskaramies ar konkurenci starptautiskos tirgos Un no Eiropas um, lauksaimniekiem prasam daudz vairāk nekā no lauksaimniekiem citur pasaulē ar visiem šiem mērķiem, kas ir nosprausti. Jābūt skaidrībai, ka ja gribam vienmēr uh, sasniegt, teiksim, uh, pārtiks uh, apkārt drošumu un ievērot uh, visus uh, noteikums vidas un biodaudzveidībā, tad ir nepieciešams arī finansējums. KLP ir viena no visintegrētākajām un uh, kopienas uh, pārādzībā esošajām. Pat laban ir divi pīlāri. Viens uh, ir tieši atbalsts lauksaimniekiem. Lauksaimniecības sektors, atgādināšu, ir uh, atmaksas ziņā viens no visu zemākajiem. Tātad un arī publisko pakalpojumu atalgojums. Bet, ja mēs esam tādā kopējā tirgu, tad ir nepieciešami uh, vienoti instrumenti. Pirmais pīlārs 100% ir finansēts no ES. Un otrs pīlārs, tas vairāk teritoriālos aspekts, ievēro specifiskos aspektus, un tas ir līdzfinansēts mēs domājam par pirmā pīlāra līdzfinansējumu, juridiski redzam, ka, ka varam prasīt no dalī, nevaram, varam prasīt līdzfinansējumu, un ja nevaram to prasīt, tad dalībvalsts var to darīt atkarībā no budžeta apstākļiem, un šādās, šādā situācijā būs ļoti atšķirīgs atbalsts lauksaimniekiem, kas kopā satiek šajā vienotajā tirgu. Tātad šī struktūra pirmais pīlārs 100% finansēts un otrais pīlārs līdz finansēts. Tā ir strek, struktūra, kas varētu arī funkcionēt. Tagad KLP, KLP budžeta struktūra ir vairāki varianti, ko varam izskatīt. Komiteja izskata. Uh, tos paziņojumā par KLP nākotni un atgādināšu, ko teikšu sākumā. KLP ir uh, vēsturiska politika ar mērķiem, kas ir fiksēti līgumā, un vienlaikus tā atbild arī stratēģijai 2020. Nezinu, vai pievērsties tikai 2020. gada stratēģijai. Bet, nu, katrā gadījumā ir daudz elementi KLP, kas atbilst 2020. gada stratēģijai lauku kohēziju noslēgumā. Komisijā diskusēju ar eh, komisāru Hānu. Abi domājam, ka labākais risinājums būs lauku attīstību at, skatīties ar atsevišķu fondu, ar atsevišķiem mērķiem, bet tādu labāku koordināciju nodrošināt lai reģioni varētu mm, koherentāk darboties, izmantojot dažādos struktūras instrumentus, kas ir papildus. Un es ceru, domāju, ka pa šādu ceļu mums būtu jāiet. Paldies! Jā, paldies! Tās bija ārkārtīgi precīzes desmit minūtes. Un tagad uh, runātāja politisko grupu vārdā. Tautas partijas sāk Alberts Des. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs! Es arī jums visiem novēlēšu laimīgu jauno gadu un ceru, ka šajā gadā mēs varēsim pieņemt arī labus lēmumus, it īpaši saistībā ar kopēju lauksaimniecības politiku. Šeit es runāju tautas partijas vārdā un vēlos uzdot vairākus jautājumus komisāram, Par šiem jautājumiem komisārs vēl nav runājis detalizēti. Pirmām kārtām mūs interesē jautājums par to, kāda finanšu resursi būs pieejama Eiropas kopēja lauksaimniecības politikai nākotnē. Mēs dzirdējām par 0,185% vai arī par lielāku procentu sadalījumu. Nu tad jautājums ir, kā tad ir komisāra kungs? um, kāda, kāda budžeta līdzekļi mums būs pieejami. Nākamais jautājums ir par to, kāds ir šis finanšu periods. Daži runā par pieciem gadiem, daži par septiņiem, citi savukārt par desmit. Runā arī par to, ka būs uh, starposma izvērtējums pēc pieciem gadiem. Nu tad vēlreiz šis jautājums, ar kādu uh, drošību, ar kādu paredzamību mēs varam rēķināties. Atceramies, ka kopējā lauksaimniecības politika tagad tiek attiecināta uz 27 valstīm, nevis uz 15 kā līdz šim, un jums, komisāri, ir jātiek galā ar ļoti dažādām situācijām 27 valstīs. Tāpēc, reformējot lauksaimniecības politiku, mums ir jāpanāk tāds risinājums, lai starp dalību valstīm būtu godīgs sadalījums. Runājot par tām valstīm, kas pirmajā pīlārā maksā. Tiešos maksājas var iet tām valstīm, kas saņem vislielāko finansējumu, tad jautājums ir, kā jūs plānojat uh, sadalīt šos līdzekļus līdzsvaroti. Jūs esat runājis arī par pārtikas piegādes drošību. Nākotnē mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem un uzmanīgiem tā, lai pusmiljārdam cilvēku būtu tiešām pārtikas pieejamība un tas saistīts ne tikai ar kvalitāti, bet arī ar kvantitāti. Esmu runājis par situāciju cukuru nozarē, izskatās, ka tagad cukurs ir gandrīz vai izpārdots. Nu tad kā mēs nākotnē risināsim arī cukuru jautājumu? Mēs esam drīz laikam sāksim diskutēt par cukuru fonda izveidi. Te pašā laikā tiek runāts par to, ka cukuru nemaz nav nepieciešams ražot. Savukārt citi uzskata savādāk. Uh, Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs šo reformu izveidotu tādā veidā, lai Eiropa tomēr ražotu cukuru. Un šeit Eiropas lauksaimniekiem būs, lauksaimniekiem būs iespēja nodrošināt pārtikas piegādes pusmiljardam iedzīvotājiem, kas ir Eiropā. Un uh, mana politiskā grupa absolūti atbalstīs līdzsvarotu pieju, un mums atkal un atkal jādiskutē un jārunā par to, uh, kāpēc lauksainiecības politikai tiek atvēlēts diezgan liels budžeta līdzekļu asignējums. Um, un jūs arī daļai atbildējat, jūs teicāt, ka šajā gadījumā tiek izmantot tieši kopienas metodas. Piemēram, ir daudzas citas politikas, piemēram, izglītības politikā un citas politikas, bet šajā gadījumā, nestoties uz to, ka daudz lēmumu tiek pieņemti Briselē, uh, tomēr ne, netiek piešķirta tik liela budžeta līdzekļa. 70. gados lauksaimniecības politikai patika atvēlēts 90% budžeta līdzekļa. Vēlreiz teikšu, ka mana politiskā grupa atbalstīs jūsu centienus un noteikti arī citu partiju locekļi izteiksies un ir paudījis savus viedokļus, bet būtiskākais, lai mēs Eiropa panāktu tādu risinājumu, lai mūsu lauksaimniekiem būtu iespēja dzīvot un strādāt konkurētspējīgos apstākļos, un lai šāda situācija būtu visās 27 dalību valstīs. Nākamais jautājums ir, protams, kā mēs varam nodrošināt aizsardzību Eiropas lauksaimniekiem, tai pašā laikā nodrošināt arī statotisko dimensiju, tā lai gal galā mēs varētu nodrošināt pašu sevi ar pārtiku arī. Kā mēs dzīvosim nākamajos mēnešos, kādi būs konkrēti pasākumi, ko var ieviest Eiropas līmenī, tā lai uh, nebūtu iespējams spekulēt ar uh, lauksaimniecības uh, um, izstrādājumiem, respektīvi ar pārtiku, un uh, Man, protams, ir arī daudz citu jautājumu, bet tas ir laikam pagaidām viss no manas puses. Priekšsēdētāji, jā, paldies, tagad lūdzu S&D politiskās grupas uh, vārdā lūdzu Stefan Defo. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Pirmām kārtām, kādus uh, mērķus mums vajadzētu uh, aizstāvēt runājot par KLP? Pirmais ir pārtiks nodrošinātības jautājums krīze, ko mēs esam izjutuši, parāda, ka mums ir nepieciešams saglabāt lauksaimniecības politiku, kas nodrošina pārtikas nodrošinātību Eiropas kontinentā un kas nodrošina pārtikas eh, drošību visā planētā. Tātad tas ir pirmais punkts, kas ir skaidrs. Otrais punkts, kā jau teica komisārs, vides jautājums. Tas ir jāizskata eh, KLP ietvaros. Un Šis jautājums arī ietilpst uh, 2020. Uh, gada uh, politikas stratēģijā. Trešais mērķis. Eiropas lauksaimniecības politikai jābūt politikai, kas uh, nodrošina dažādību lauksaimniecībā. Lauksaimniecību kalnu reģionos, uh, tāpat arī līdzenamos, uh, Tātad, jebkurā reģionā, jebkurā vietā ir jāsaglabā lauksaimniecības dažādība Eiropā. Un jānodrošina, lai lauksaimniecība tiktu veicināta visur Eiropas Savienībā. Ceturtais punkts. Eiropas spēks ir uh, izvēlēties uh, lauksaimniecības politiku, kas uh, ražo tiešām kvalitatīvus produktus. Un šis ceturtais punkts ir ārkārtīgi būtisks mūsu uh, stratēģijā visā pasaules līmenī. Mums, sociālistiem, tie ir galvenie mēķi, kas ir jārisina, ņemot vērā vienu elementu, kas ir saistīts un izriet no krīzes - nodarbinātību. Un gribu atgādināt lauksēmni uh, komisāram, ka uh, lauksēmniecība ir lielākais darba vietu nodrošinātājs uh, runāt par visām sfērām Eiropā. Tātad un arī šo jautājumu, šo sociālo aspektu ir jāiestrādā politikā. Tātad iznot šos jautājumus, kas mums ir jāsacina pirmām kārtām? Nedrīkst nekādā veidā pieļaut to, ka tiek drastiski samazināts lauksaimniecības uh, politikas budžets. Uh, Garīgs kungs to jau savā uh, ievadā atgādināja, ir daži, kas grib samazināt šo lauksaimniecības uh, produktu. Mēs katrā ziņā gribam skaidri norādīt, ka mēs nekādā gadījumā nepieņemtu šādu uh, nospā, nostāju. Tātad mēs neatbalstam tos, kas gribētu samazināt KLP budžetu. Tātad tas ir pirmais punkts mūsu nostājā. Mums ir nepieciešams budžets, lai varētu pildīt un sasniegt tos mērķus, par kuriem, mēs, par kuriem es nu pat runāju. Otrais - līdzfinansējuma jautājums. Mēs uzskatām, ka mēs esam tādā līdzfinansēšanas līmenī, ko nav iespējams palielināt. Ja vien, ja vien nenotiek kopējās lauksaimniecības politikas renacionalizācija, bet tas ir saistīts ar milzīgiem riskiem. Un risks principā ir ļoti vienkāršs. Eiropa, kas jau to ir mēģinājusi uh, darīt, novada valstis pie tādas vispārējas konkurences to starpā. Mums ir jāstrādā uh, Eiropas sadarbības vārdā, un kopējā lauksaimniecības politika ir šī Eiropas projekta ietvaros. Tātad mums ir nepieciešama kopēja lauksaimniecības politika Eiropas līmenī, un ir uh, jāizvairās, un mēs nepiekrītam tam, ka varētu uh, palielināt šo uh, līdzfinansējumu. Trešais punkts šajās sekās. Kā es teicu, lauksaimniecības attīstībai Globālā mērogā ir nepieciešama stratēģija, tā tad ir jānodrošina arī kvalitāte. Bet jā, tā ir jāstrādā arī globālā mērogā. Un tas ir jānorāda pilnīgi skaidri, vedot dažādas sarunas PTO ietvaros. Protams, arī Eiropas līmenī ir uh, jāaizsargā visi pasākumi, kas ir vērsti, lai nodrošinātu Eiropas produktu kvalitāti un uh, izcelsmes izsakojamību. Mēs zinām, ka dažās valstīs ir krīze, un mēs zinām, ka ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, modriem. Šķiet, ka mans uh, runāšanas laiks iztek. Īsumā gribu norādīt. Vides sakarībā ir nepieciešams arī zināms ambīcijas lauksaimniecības politikā, kuras, ņem vērā, kuras ņemts vērā gan pirmajā, gan otrajā pīlārā. Mēs zinām, ka zināmā mērā ir tāds sajukums starp pirmo un otro pīlāru šobrīd lauksaimniecības politikā, un tā tad ir jādomā, vai nevajag vēl kaut kādus uh, precizējumus attiecībā uz pirmo un otro pīlāru. Tas nozīmē, ka pirmajā pīlārā Tātad ir igadējie maksājumi, un otrajā pīlārā notiek šī līdzfinansēšana. Tātad tie manā uztverē, mūsu grupas uztverē bija mērķi lauksiemcības politikai un attiecīgās sekas, kas saistās ar KLP un tā finansējumu. Dank, Stefan. Paldies, Stefan! Tagad lūdzu Karls Haklund, Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām runāšu par kopējas lauksaimniecības politikas un ekonomisko dimensiju. Tieši mūsu sura komiteja šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Komisija pēdējā mēneša laikā mums piedāvāja arī vairākus dokumentus, un no agri komitejas viedokļa šie dokumenti ir ļoti interesanti, bet no mūsu komitejas vārda viedokļa uh, šie dokumenti varbūt nav pilnīgi. Mēs saprotam, ka šeit tiek izdarīts milzīgs spiediens uz budžetu, un jūs atceraties, ka runājot par 2011. gada budžetu, uh, tika bieži skarta lauksaimniecības politika. Šeit izdevumi Eiropas Savienības līmenī um, ir ļoti nopietni. Pirms Ziemassvētkiem mēs saņēmām interesantu vēstuli, kas bija adresēta komisija, un šeit uh, vairāki premjerministri uh, Eh, no Somijas, Francijas, apvienotās karalists un citām valstīm. Pēc eh, būtības šeit pieprasīja prātīgāku budžetēšanu un interesanti redzēt, kurš parakstīja šo vēstuli un kādi viņa priekšlikumi par lauksaimniecības reformu. Vēlreiz teikšu, ka arī mana valdība, Somijas valdība parakstīja šādu dokumentu. Eh, teikšu, ka pats personiski neesmu īpaši sajūsmā par šo jauno taktiku no dalību valstu puses, kas tiek izmantota padomē, bet pēc būtības šāda taktika norāda uz to, ka, ka komisija, kur tiek gatavots lauksaimniecības politikas reformas projekts, ir jāstrādā ļoti nopietnē. Kolēģis no tāds partijas grupas runāja par to, ka ir nepieciešams, lai attiecībā uz jaunajām dalību valstīm tiešie maksājumi būtu godīgāki. Šobrīd lauksaimniecības politika neizturās pietiekami vienlīdzīgi pret visiem, visiem lauksaimniekiem no visām dalību valstīm. Varu teikt, ka runājot par ekonomikas jautājumiem, mēs esam diezgan nepatīkamā situācijā. Līdz ar to o, gribētu saņemt arī komentāru no komisijas tieši no šī viedokļa. Alde uzskata, ka ir nepieciešams skaidri apzināt, kur būtu nepieciešams samazināt līdzekļu piešķirumu, lai kopēja lauksaimniecības politika kļūtu godīgāka. Mēs nevaram gaidīt, ka uh, budžeta kopēja līdzekļi strauji palielināsies esošajā situācijā. Man politiskā grupa neuzskata, ka lauksaimniecības politikas budžets palielināsies, drīzāk ir tieši pretēja tendence, respektīvi samazināt, budžetu un tieši šajā kontekstā labprāt saņemtu komisāra komentāru. Priekšstādātāji būtu arī interesanti no komisijas uh, dzirdēt, kād, kādas ir komisijas pārdomas par 2020. gada stratēģiju un kāda šeit ir saikne ar KLP reformu. Līdz šim bieži vien komisija ir teikusi, ka jā, tas ir ļoti svarīgi, bet cik no es zinu, nav pietiekami daudz konkrētu piemēru. Līdz ar to mēs labprāt uh, saņemt šādu informāciju. Paldies! Liels paldies! Un tagad lūdzu Ekot kungs zaļo vārdā. Paldies priekšsēdētājiem, paldies komisāra kungs par ļoti īsu uh, ievadrunu. Uh, runājot par zaļajiem, mums zaļajiem ir ārkārtīgi svarīgi šeit, mēs varam piekrist komisāra teiktajam, mums ir vajadzīga KLP reforma. Un mēs šeit no mūsu lauksaimniekiem pieprasam papildu uh, darbu, bet te pašā laikā mēs nevaram viņiem samazināt finansējumu. Skaidrs, ka mēs vēlamies, lai viņi kaut ko maina, tad viņiem ir jāpiešķir finansējums, lai izmaiņas varētu īstenot. Un manuprāt, šis ir mūsu atskaites punkts. Te pašā laikā, ja mēs runājam par to, ka nauda, naudai jātiek piešķirtai stingrai, stiprai lauksaimniecības politikai, tad uh, ir jāmaina arī mūsu pieeja. Novembrī savā paziņojumā jūs runājat par trīs variantiem. Pirmais variants ir situācijas atstāšana kā līdz šim, un es varu teikt, ka tas vispār nav nopietni. Jūs dzirdējat, ka tagad skan ļoti nopietna kritika pret esošo KLP, un tieši tā kā teica mans kolēģis, šobrīd uz budžetu tiek izdarīts ļoti nopietns spiediens. Līdz ar to mums vienmēr ir jāpaskaidro, ko mēs daram ar budžeta līdzekļiem sabiedrības labā Un tieši tādēļ KLP ir jāreformē šādā virzienā, lai mēs varētu paskaidrot. Tāpēc pirmais variants zaļajiem vispār nedara. Tad ir vēl divi varianti, ko jūs izklāstāt savā paziņojumā, un šeit man rodas vairāki jautājumi. Pirmkārt, otrajā uh, varianta jūs runājāt par tiešo maksājumu uh, apzaļumošanu, teiksim tā, tātad, lai šie maksājumi kļūtu zaļāki savā izpausmē, par ko jūs šeit runājat? Vai nu jūs runājat par pārtikas kvalitāti vai kvantitāti, vai arī par to, ka varbūt, ka jūs vēlaties šeit panākt reālu, ilgspējīgu attīstību, kas savukārt saskana ar 2020. gada stratēģiju. Vēlos teikt, ka uh, zaļajā stratēģijā lauksaimniecībai, protams, ir izšķiroša loma, bet kad jūs šeit runājat par tiešo maksājumu uh, zaļo statusu, tad, protams, mēs runājam par ilgspējīgo enerģiju, mēs runājam par resursu ilgspējīgo izmantošanu, bet, manuprāt, daudz labāk būtu konkrētāk runāt par uh, tiešo maksājumu zaļo dimensiju. Tad jūs runājat vēl par nelieliem lauksaimniekiem. Uh, un par to, ka vajag viņus atbalstīt. Un kad mēs jautājam, ko jūs īsti vēlties ar to teikt, tad lielākoties jūs sakāt, ka labāk moder, ka vajag modernizēt mazos lauksaimniekus, ko tas īsti nozīmē. Piemēram, manā valstī, Nīderlandē, uh, notiek šo nelielo lauksaimnieku um, industrializāciju. Un man šķiet, ka tā ir nepareizā attieksme. Labāk būtu piedāvāt viņiem iespēju izdevīgāk, veiksmīgāk, efektīvāk izmantot savus resursus. Tādā veidā viņi varēs samazināt arī ietekmu uz klimata izmaiņām. Bet ja runājot par modernizāciju, vēlties teikt, ka tā ir industrializācija, tad vēlos teikt, ka tā nav nekāda modernizācija, tas ir tieši pretējais risinājums. Vēl viens svarīgs jautājums ir lauksaimnieki, kas uh, strādā nelabvēlīgos uh, reģionos. Viņiem ir ļoti grūti, viņiem ir nepieciešams piedāvāt tiešos maksājumus tā, lai viņus atbalstītu. Tas bija par pirmo pīlāru, tagad par otro. Nu, šeit mēs runājam par lauku attīstību. Un, manuprāt, ir nepieciešams lauka attīstību sasvēstīt ar reģionālo attīstību. Jūs savā ievadrunā teicāt, ka ir nepieciešams nodrošināt labāku koordināciju starp lauku attīstību un kohezijas fondu izmantošanu, bet ko es īsti par to runā, ar to vēlties teikt? Manuprāt, ir nepieciešams skaidrs, nepieciešams skaidrs priekšstats par to, ko mēs vēlamies panākt par, ar koheziju ko mēs vēlamies panākt reģionu attīstības jomā, un tad skatāmies, ko var nodrošināt kohēzijas fondi un ko var nodrošināt lauku attīstības fondi. Šādā veidā mēs, protams, atbalstīsim jūsu stratēģiju. Tālāk daži kritiskie aspekti. Jūs nerunājat par to, kā Eiropas Savienības KLP ietekmē jaunatīstības valstis. Mums zaļajiem, tad, kad mēs runājam par KLP reformu, viens no būtiskākajiem jautājumiem ir tas, ka mūsu politika ietekmē arī trešās valstis un tīpaši jaunatīstības valstis, un par to ir jārunā. Tieši tādēļ, jebkāda veida dempings ir jāsamazina, eksporta subsīdijas ir um, jālikvidē uzreiz. Mums ir ļoti svarīgi, lai mēs neapdraudētu trešo valstu attīstību ar savu politiku. Un vēl viens aspekts ir tas, lai palīdzētu jaunatīstības valstu lauksaimniekiem, palīdzētu uh, ražot produktu ar augstu pievienotu vērtību, lai viņi nebūtu spiesti eksportēt tikai un vienīgi izēja materiāls. Kolēģi atgādina, ka nu jau laiks gandrīz vai beidzies. Uh, un tagad mans pēdējais komentārs. Mēs pieprasām no lauksaimniekiem tagad vairāk, bet tad ir jāskatās, kā viņi dzīvo. Ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu apvienoties, viņi varētu apvienoties lauksaimnieku organizācijas. Šeit ir jāskatās arī uz lielveikalu un citu tirgotāju situāciju. Paskatāmies, kāda ir viņa tirgu situācija. Daudzos gadījumos lauksaimnieki atrodas apdraudējuma situācija tieši tādēļ, ka lieli tirgotāji no viņiem pieprasa pārāk daudz, viņiem ir pārāk sarežģīti daudzos gadījumos pildīt šīs prasības, un tad tas vēlreiz nozīmē, ka viņiem ir jāļauj apvienoties organizācijās. Paldies, cienījamie kolēģi! Jā, paldies, Bās! Un tagad lūdzu Richard, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Un es arī vēlos pateikties komisāram par komisā komentāriem. Šeit es runāju ECR grupas vārdā. Pirmkārt, ir absolūti skaidrs mūsu grupā, ka Eiropas budžeta kopējs apjoms nepalielināsies nākamajā vairāk gadu plānošanas programmā, un tāpēc, ja mums ir ierobežots budžets, tad ir skaidri un gaiši jāpasaka, kā lauksaimniecības izdevumi, kas šobrīd sas, sasniedz 42% no kopējiem budžeta asignējumiem, uh, atradīsies konkurence ar citiem budžeta līdzekļiem, kas, kas ir jāpiešķir. Šobrīd ir 23 miljoni cilvēku, kas, kuriem nav darba. Tas nozīmē, ka ir jā, jā, jārada jaunas darba vietas, ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja. Un tas ir absolūti skaidrs, ka tieši komisija jāizvirza šie not, šo problēmu apkarošanu par būtiskāko prioritāti. Un uh, Visi šie aspekti ir jābalsta uz 2020. gada stratēģiju. Lauksaimniecībai 2020. gadā e, stratēģijā ļoti svarīga loma, un tas ir svarīgi tādēļ, ka e, mainīgajā pasaulē, kur arvien vairāk iedzīvotāju un arvien vairāk iedzīvotāju, kas dzīvo turīgos apstākļos, ir nepieciešams ražot arvien kvalitatīvāku pārtiku. Tagad lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem ārkārtīgi svarīgi Eiropas Savienībā nodrošināt pārtikas piegādes drošību. Otrakārt, uh, lauksaimniecībai un lauku attīstībai jānodrošina iedzīvotāji ar tiem ražojumiem, ar tiem produktiem, kas viņiem ir absolūti vajadzīgi. Un otrkārt arī uh, lauksaimniecība var samazināt uh, negatīvo ietekmi uz klimatu. Un pēdējais aspekts ir tas, ka uh, lauksaimniecība var piedāvāt arī jaunas darba vietas. Te pašā laikā ir arī kāda negatīvāka ziņa, neskatoties uz to, ka pagātnē lauksaimniecība ir lepojusies ar milzīgiem sasniegumiem, pagaidām nav pietiekama izaugsme novērota. Pirmām kārtām ienākumu līmenis lauksaimniecībā ir ļoti zems. Lielākoties eh, lauksaimnieki saņem 50% mazāk nekā vidēji Eiropā, citās nozarēs. Mēs vēlamies, lai lauksaimniecība kļūtu par, uh, par nozari, kas varētu pati sevi atbalstīt un eh, kad, kurai nebūtu nepieciešams subsīdijas. Šobrīd neizskatās, ka mēs to panāksim. Nākamais aspekts ir saistīts ar konkurētspēju. Mēs varam uh, zaudēt konkurētspējas pozīcijas. Uh, tad, kad tiek ar vien plašākā mērā liberalizēta starptautiskā tirzniecība. Vēl viena lieta, ko es vēlos teikt, ka Eiropas Savienības 15 vecajās dalību valstīs bieži vien tiek piedāvāts milzīgs atbalsts, bet savukārt jaunajās dalību valstīs, kur daudzos gadījumos ir neefektīva lauksaimniecība, lauksaimnieki ir atkarīgi no maksājumiem no Eiropas Savienības budžeta, tas savukārt atkal izdara lielāku spiedienu uz budžetu. Priekšstādātāji, es ceru, ka nākotnē mums būs ļoti efektīva lauksaimniecība un, protams, ka lauksaimniecība un lauka attīstība joprojām būs viena no svarīgākajām budžeta līnijām. Te pašā laikā ir jāatcerās, ka tad, kad uh, trūkst finansējuma, tad ir jārunā par pievienoto vērtību, par efektīvu līdzekļu investēšanu un par uh, maksimālu atdevi. Tāpēc daudzos gadījumos bija pārsteigts par komisijas piedāvājumiem attiecībā uz uh, budžeta līdzekļu investēšanu. Daudzos gadījumos viņi nesaprot nozares būtību. Viņi nepiedāvā risinājumu struktūrālam problēmām, viņi nemeklē iespējas, kā paaugstināt konkurētspēju, Un, manuprāt, komisija šobrīd ir jādara kas vairāk, lai viņi varētu parādīt mūsu iedzīvotājiem, ka viņi ne tikai vēlas reformēt lauksaimniecības nozari, bet viņiem ir jāparāda mūsu iedzīvotājiem, ka viņu mērķis ir, lai lauksaimniecība būtu efektīvāka, nevis vienkārši ražotu kā līdz šim. Priekšsēdētāji, paldies! Es skatos tagad apkārt un redzu, ka no goja neviena nav? Nē, nē, nē, ir kāds. Lūdzu. Vienu atraduši no goja. Lūdzu, 5 minūtes jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā. Es vispār pieteicos arī laicīgi, bet laikam sekretariāts mani nepamanīja. Arī goja grupai ir ko teikt par komisāra kunga teikto. Pirmam kārtam, protams, paldies, komisāra kungs, par jūsu, nā, jūsu vārdiem. Vēlos teikt, ka goja grupai ļoti svarīgi, lai solidaritāte tiktu ievērota lauksaimniecības politikā, un mums Eiropas Savienībai ir jāpārliecinās par lauksaimniecības attīstību un jāpasaka arī, ka pagaidām lauksaimniecībā nedarbojas standarta uh, uh, tirgus ekonomikas principi. Tāpēc ir nepieciešams atbalsts. Otrais aspekts, kur ir nepieciešama solidaritāte, šeit es atbalstu arī zaļo teikto, ka mums ir jāpauž solidaritāte arī jaunatīstības valstīm. Mēs nedrīkstam panā, panākt tādu variantu, ka ar mūsu eksporta subsīdijām mēs uh, veicinātu dempinga cenas citās valstīs. Un tādā veidā mēs varētu ar savu politiku ierobežot lauksaimniecības attīstību trešajās valstīs. Lauksaimniecības politikas mērķi ir absolūti skaidri, ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk panākt efektīvu lauksaimniecību. Daudzos gadījumos te bija zinām pārpratumi, kad nevarēja īsti saprast, kādos gadījumos un kādā veidā ir jārīkojas. Eh, komisāra teiktais, manuprāt, daudzos gadījumos nav pietiekami precīzs, nav īsti skaidrs, kur mēs dodamies, kur mēs virzamies. Ir jānosprauž mērķi, arī starpmērķi. Pirmam kārtām runājot par tradicionālām korekcijām, pirmam kārtām, lai panāktu uh, līdzsvaru tirgu, to mēs varam darīt, bet ir jāatcerās, ka mums ir jāpaliek solidāriem ar uh, Dalību valstīm, protams, jābūt saudāriem arī ar tām dalību valstīm, kur lauksaimniecība nav tik ļoti labi attīstīta kā citās valstīs, un turpmākajos gados šis jautājums būs tikpat aktuāls. Arī ilgspējīga attīstība ir spēkā šis mērķis joprojām ir aktuāls. Arī lauksaimniecībā ir nepieciešams inovācijas, un tas savukārt varētu būt tāds labs tramplīns, ja tīpaši, ja mēs runājam par pārtiks produktu ražošanu. Uh, Eiropai lauksaimniecības produkcijas ražošana ir ārkārtīgi svarīgs sektors arī nākotnē. Šeit mums ir pieejami dažādi fondi, un daudzos gadījumos šie fondi nav pietiekami. Mums ir jāskatās ilgtermiņa perspektīvā, tā, lai nebūtu, nebūtu pārpratumu, un šeit es runāšu par daudzu gadu struktūras izmaiņām. Šeit ir jāsaskata saikni ar kohēzijas līdzekļu piešķiršanu, un tas savukārt, protams, prasa arī nelielu lauksaimnieku attīst, atbalstu un iespējam attīstīties. Tā pašā laikā Eiropas Savienības lauksaimniecībā mēs redzam, ka ir daudz lieli uzņēmumi, bet te pašā laikā ir arī lauksaimnieki, kuriem varbūt ir sava neliela saimniecība, bet viņi joprojām paliek šajā darbā, viņi joprojām attīstās un no, ir gatavi palikt šajā nozarē. Manuprāt, pateicoties kohēzijas politikai, mēs varam atbalstīt arī nelielus lauksaimniekus visās dalībvalstīs. Vēl viens aspekts no manas puses. Mēs esam pārliecināti, ka arī nākotnē ir nepieciešams ieviest korekcijas. Piemēram, runājot par intervenci. Nākamais aspekts ir inovācijas. Arī inovācijas ir jāizvirza par mērķi lauksaimniecībā. Ir skaidri un gaiši jāpadomā, kādi fondi būtu pie, pieejami inovācijas veicināšanai Eiropā. Um, es domāju, ka nebūtu nepieciešams inovācijas atti, atbalstīt tieši no lauksaimniecības fondiem. Mēs varam izmantot arī citus budžeta līdzekļus. Un daudzos gadījumos tiek runāts par to, ka inovācija budžets netiek izmantots saprātīgi Eiropas Savienībā. Nu, manuprāt, investējot lauksaimniecības ino inovācijās, mēs varam ļoti prātīgi izmantot budžeta līdzekļus. Eh, daži no maniem kolēģiem jau ir runājuši par nelieliem lauksaimniekiem, lauksaimniekiem bet viņi nav pieminējuši kādu svarīgu aspektu, ka uh, Daudzos gadījumos šie nelielie lauksaimnieki ļoti labi piedāvā tieši lauka attīstības pakalpojumus visu mūsu labā, ainavas saglabāšanu un tā tālāk. Un, manuprāt, viņi ir jāatalgo par šo fantastisko darbu. Manuprāt, šobrīd viņiem netiek piedāvāts attiecīgs atbalsts un finansējums, un nākotnē tas ir jānodrošina. Varbūt varētu mm, vairāk līdzekļu piešķirt arī lauksaimniekiem, kas strādā nelabvēlīgos reģionos. Nu jā, par to tiek daudz runāts, bet man jau šķiet, ka daudzos gadījumos ir jāatbalsta cilvēki, kas strādā um, normālos apstākļos, lai viņi būtu konkurētspējīgi. Priekšsēdētāji lūdzu pie partijām nepiedarošie Andrijas Konze. Paldies priekšsēdētājs, neatkārtošu to pašu, ko teikuši citi. Mana politiskā grupa neatbalsta KLP un diezē tas būs liels pārsteigums kādam no jums. Vēlos teikt, ka komisijas priekšsēdētājs Barozo kungs vairāk kārt ir runājis par pievienoto vērtību, par subsidiaritāti un par solidaritāti. Vēlos, lai komisāra kungs sniegtu mums papildu informāciju par to, kāda ir pievienotā vērtība KLP pēdējo desmit gadu laikā. Manuprāt, ja vēlaties uzlabot kādu politiku, pirmām kārtām ir jāprēķina un jāgātne ir bijis veiksmīgs, un manuprāt, šajās diskusijās mēs neesam dzirdējuši nekādu precīzu informāciju par to, kas pagātnē ir bijis veiksmīgs. Vai ir kāda, tāda, kāds efektivitātes pētījums par pēdējiem 10 vai 20 gadiem? Runājot par piecu premjerministru vēstuli, par ko jau tika runāts šajā diskusijā, šeit vēlos uzdot jautājumu komisāram, kādi būtu grozījumi, ko viņš piedāvātu, tā lai politika varētu būt efektīvāka ar mazāku līdzekļu astignējumu. Un nobeigumā, ko domā komisārs par to finansējumu saņēmēju sarakstu, kas tagad ir publiskots, un tur varēja redzēt, ka daudz no finansējuma saņēmējiem nemaz nav tik spiestā situācija, ka viņam šis finansējums būtu vajadzīgs. Priekšsēdētāji, jā, tagad visi ir izteikušies, un tagad lūdzu komiteju uh, vadītāju sākam ar atbildīgo komiteju, lūdzu. Sì. Ringrazio la presidenza. Paldies. Paldies priekšsēdātāji par iespēju izteikties šodien. Gribētu uh, sveikt Čelos kungu un izteikšos pavisam īsi. Domāju, ka uh, grupa pārstāvi jau ir ļoti skaidri nosprauduši savas pozīcijas. Es šodien gribētu uzsvērt jautājumu par resursiem lauksaimniecības politikiem. Es domāju, ka šis jautājums jāaplūko pavisam savādāk nekā līdz šim. KLP attīstība pēdējo 20 laiku gadā un idejas un priekšlikumi, kas uh, ir ienākuši šī reforma procesa laikā, tas viss ir ļāvis mums veidot politiku, kas iziet ārpus sektorālās uh, politikas metodēm. Mēs esam nosprauduši mērķus, kas eh, skar visu Eiropas Savienību. Mums ir vides mērķi, mums ir sociālie mērķi, eh, kas eh, paredz lauksaimniekus kā tiešos ražotājus. Mēs tāpat runājam par citām lietām - bioloģisko daudzveidību, klimatiskajām izmaiņām, ūdens resursu saglabāšanu, par sabiedriskās vērtības radīšana. Tas viss ir kritiski svarīgi, ja mēs gribam nodrošināt līdzsvarotu izaugsmi mūsu sabiedrībā. Šīs ir vērtības, kuras mums ir jāatbalsta ar dažādu politisko nostāju un resursu palīdzību. Reforma cikls, kas uzsākās 92. gadā, ir novedis pie resursu samazinājuma lauksaimniecības politikai. Šis samazinājums ir vēl ievērojamāks, ja mēs aplūkojam, kāda ir bijusi paplašināšanās ietekme. Un uh, pavisam drīz būs arī 29 dalība valstis. Un mums ir nepieciešams reformas, nesamazinot tālāk vairāk finanšu resursus. Viena lieta, kas mūs ļoti satrauc lauksaimniecības un lauka attīstības komitejā, un to jau ir uh, norādījis viss parlaments kā tāds kopumā, ir sekojošs fakts. Mēs apstiprinājām Džordža Lainena ziņojumu ar lielu vairākumu un ceram, ka tas pats notiks ar Alberta Dess ziņojumu maijā. Pagājušā gada jūlijā mēs nospraudām konceptuālu ietvaru, kurš ir plašāks par vienkāršu politiku, kas bija vērsta uz uh, lauksaimnieku atbalstu un uz to ieņēmumiem. Šobrīd KLP ir daudz plašāka. Tā ir tāda reāla svira, lai varētu nodrošināt uh, viedu un ilgspējīgu izaugsmi un uh, nodrošināt sabiedrības uh, vēlmu izpildījumu. Mēs reformējam politiku, kas uh, sākotnēji vēsturiski bija viena no lielākajām Eiropas Savienības politikām, tie ir savu apjomu ziņā. Un jāsaka, ka šis atkal tāds vēsturisks moments, jo pārtiks nodrošinātība ir ļoti sarežģīts un svarīgs jautājums. Mēs redzam, kas notiek Tunisijā un Alžīrā, un manuprāt, tās ir tikai pirmās izpausmes tam faktam, ka mēs a, esam nonākuši pie tāda perioda, kad a, pārtika varētu būt ierobežots resurss, un Eiropā mums ir jāsaprot, cik ārkārtīgi svarīga ir tālredzīga reakcija uz šo jauno krīzi. Jo iespējams, ka vēl citās vietās pasaulē a, sāksies dažādas protestu kustības. Šajā kontekstā jebkāda KLP budžeta samazināšana nevar būt reāla. Jo pretējā gadījumā pastāv risks graut Eiropas Savienību, samazinot līdzekļus. Šī ir politika, kas tik tiešām ir ārkārtīgi būtiska 14 miljoniem lauksaimnieku Eiropas Savienībā, kā es teicu. Viņi Viņu pārziņā ir apmēram puse mūsu teritorijas. Un reāli tas tik tiešām mazinātu lauksaimnieku lomu tā vietā, lai veidotu uh, saskaņotu vienotu Eiropu. Mēs nedrīkstam pieļaut smagu konkurenci un cīņu par šiem uh, politikas finanses resursiem. Mums ir nepieciešams tāpēc vairāk resursu. Un Uh, spēcīgākas budžeta līnijas. Parlaments var pildīt šos uzdevumus un mērķus, jo mēs varam turpināt virzīties uz priekšu KLP ietvaros. Tas nozīmē, ka mums ir jārīkojas mūsu izvirzīto mērķu ietvaros un jābūt konsekventiem pašreizējā budžeta ietvaros. Paldies! Tagad komisāra kungs, jums tagad ir iespēja atbildēt uz dažiem no uzdotajiem jautājumiem. Un tagad jau daudz deputāti ir pieteikušies, 14 deputāti visus pierakstīja, un pēc tam, pēc komisāra atbildēm, varēsim uzdot papildu jautājumus. Es ceru, ka visi tie kolēģi, kuri ir pieteikušies un kuriem, protams, ļaušu izteikties, ka jūs visi runāsiet Uh, pietiekami īsi, tā lai nobeigumā komisāram būtu vēl viena iespēja izteikties un atbildēt uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Tagad lūdzu komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es centīšos uh, atbildēt pēc iespējas īsāk, bet tāpat laikā arī skaidru un saprotam. Sākšu ar jautājumu par uh, KLP atbalstu un tās efektivitāti pēdējo gadu laikā. Es domāju, ka mums ir jāuzdod sev arī jautājums. Uh, kādas ir bijušas izmaksas Eiropas uh, Savienībai uh, tīri no uh, pārtiks produktu iegādes viedokļa un uh, attiecībā uz resursu pārvaldu. Vieglāk ir uh, domāt par šiem jautājumiem tad, kad uh, tirgus ir nodrošināts, kad pietiek pārtikas Bet eh, šobrīd mēs redzam, ka ir eh, dažādi reģioni pasaulē, kur šī politika nav bijusi un eh, kur tā nedarbojas, un mēs redzam, kas tagad notiek. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi raudzīties uz visu šo uh, pieredzi un uh, nedrīkst šos jautājumus uzdot pārāk vēl, kad jau tas ir novēloti. Tātad pirmais jautājums par pārtiks uh, drošību. 50 gadus jau Eiropā nav bijušas nekādas pārtiks problēmas. Uh, Mums ir šī kopējā lauksaimniecības politika, kas ir piemērota dažādiem mērķiem, ko sabiedrība ir paudusi. Piemēram, 60. gados bija nepieciešams nodrošināt tirgu ar pārtiks produktiem. Pēc tam mēs šo politiku vairāk pielāgojām un mainījām, integrējām arī citu publisko pakalpojumu ražošanu Un nu, mēs nedrīkstam domāt un uzskatīt, ka lauksaimnieki vienmēr paliks, eh, tā teikt, pie zemes, lai tikai eh, ārtu zemi un, eh, ja nebūs lauksaimniecības ražošana. Lauksaimnieks, teiksim, nevar no 8 līdz 13 strādāt un ražot lauksaimniecības produktus, un pēc tam no 13 līdz 18 publiskos pakalpojumus. Tās visas lietas ir saistītas, un tāpēc mums ir nepieciešami arī uh, Eh, citi eh, elementi, tātad lauksaimnieciskā ražošana, lauksaimniecības politika bez eh, šiem kopējiem mērķiem. Nedrīkst pieļaut, ka auglīgas zemes tiek atstāts, netiek apstrādātas. Jo tas novad arī pie zināmas dezertifikācijas, tas nozīmē, ka cilvēki aiziet no zemes, ja tā netiek apstrādāta. Uh, Un eh, tādā veidā mēs uzliekam arī lielāku spiedienu uz dabas resursiem. Tātad tas ir saistīts atkal ar piesārņojumu ražošanu, eh, slodzi uz eh, zemi un tā tālāk. Un ilgākā nākotnē tas, manuprāt, radīs arī problēmas ar ražošanu, ar produktu kvalitāti, nodrošinājumu un pietiekamiem apjomiem. Tā tad es ceru, ka esmu atbildējis uz šo jautājumu. Tālāk runājot par konkrētiem jautājumiem par uh, procentuālo apjomu KLP nākotnes budžetā. Ir grūti runāt par konkrētiem procentiem, kāds būs šis kopējais budžets. Bet es gribētu uzsvērt vienu lietu. Domāju, ka kopienas budžeta samazināšana nesamazinās kopējo lauksaimniecības uh, uh, budžetu. Uh, jo Uh, lauksaimniecība, jebkurā gadījumā ir jāatbalsta, un es domāju, ka ir ļoti daudzas dalībvalstis, kas vēlas to atbalstīt, un tas arī notiks. Runājot par šiem 39%. Uh, tāpat laikā mēs runājam par 1% no uh, Eiropas Savienības iekšējā budžeta. Ja mēs samazinām uh, KLP uh, apjomu, tad mēs liekam lielāku spiedienu un prasības uz uh, atsevišķiem dalībvalstīm. Tālāk runājot par ambīcijām KLP nākotnē. Ja uh, budžets samazinās, tad arī šīs ambīcijas būs jāmazina, tāpēc, ka jābūt mums ir uh, reāliem šai sakarībā. Lielāks līdzsvars starp dalībvalstīm, jā, tieši to mēs arī ierosinam. nospraužot kritērijus, kas vienādā mērā tiks attiecināt uz visām dalību valstīm. Un tur mēs at atsakamies no uh, šīm uh, vēsturiskajām subvencijām, uh, kas līdz šim ir notikušas. Bet šis līdzsvars noteikti būs atkarīgs no nākošā, kā jau es teicu, kopējā budžeta apjoma. Es negribētu iedziļināties dažādās detaļās par uh, kopējo pārtiks tirgu un starptautisko tirgu. Šie ir visi jautājumi, kurus ir jāplūko, bet tie nesaistās tikai ar KLP. Šie jautājumi ir jāplūko globālā mērogā uh, Eiropas komisijā. Un uh, šogad mēs noteikti izmantosim iespēju arī uh, G20 grupā runāt par šiem jautājumiem. Tālāk par uh, KLP uh, neveiksmi, kā tā tika definēta šeit uzdodot jautājumu. Es nezinu, vai mēs te varam runāt par uh, neveiksmi, par izgāšanos. Jā, varbūt mēs varam runāt nepiec par nepieciešamību adaptēties un mainīt, un tas, kā LP noteikti notiks. Noteikti lietas, kas ir jākoriģē, kas ir jāpielāgo. Uh, ir eh, noteikti jānodrošina labāks atbalsts starp labiem, starp lieliem maziem ražotājiem. Jā, tur varētu būt labāks līdzsvars jānodrošina, tāpat arī līdzsvars starp eh, dažādām dalību valstīm, lai nebūtu valsts, kas virzās divos ātrumos, tāpat tās eh, finanšu atbalsts Eh, kā svira, kā stimuls lauksaimniekiem, lai lauksaimnieki varētu kļūt konkurētspējīgāki. Jā, tie ir jautājumi, pie kuriem mums noteikti ir jāstrādā. Bet es nedomāju, ka mēs varam runāt par izgāšanos, par neveiksmi kopējā KMP. Tālāk saikne ar eh, stratēģiju 2020. KLP, es domāju, ļoti skaidri ir paredzēta, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību, jo Mēs runājam par lauksaimniecības sektoru, lauksaimniecības pārtiks sektoru. Mums ir jāatbalsta investīcijas uh, agrolauksaimniecības sektorā. Un tas ir nepieciešams, lai palielinātu konkurētspēju un tāpat laikā, lai nodrošinātu arī labāku un ilgspējīgāku dabas resursu pārvaldību. Uh, domāju, ka šī ilgspējīgā attīstība un vidē draudzīga attīstība bez KLP nav iespējama tieši manis nu pat minēto iemeslu dēļ. Tālāk šī visietveroša uh, izaugsme lauku reģionos nav neviena cita politika, kas nodrošina uh, cilvēku palikšanu uh, lauku uh, reģionos un ieņēmu nodrošināšanu laukos. Un tieši tāpēc lauksiemcības politika kopā ar lauku attīstības uh, elementu to visu integrējot, es domāju, ka tas eh, varētu dot lielu ieguldījumu šajā eh, mērķī. Vieda izaugsme. Te ir runa par investīcijām, kas ir nepieciešams, lai padarītu efektīvāku resursu izmantošanu, lai labāk uh, integrētu pētniecības rezultātus un inovācijas. Ir nepieciešama tieša sadarbība ar uh, komisāru, kas uh, nodarbojas ar attīstības un pētniecības jautājumiem, lai nodrošinātu labāku ieintegrēšanu lauksaimniecības uh, sektorā dažādiem pētniecības un inovāciju rezultātiem, lai varētu tālāk virzīt un attīstīt konkurētspēju un lai arī labāk varētu izmantot un atkārtot izmantot dažas dabas resursus. Tālāk runājot par maziem lauksaimniekiem un uh, mazāk attīstītiem reģioniem. Tā tad ir nepieciešams tiešs atbalsts, ne tikai attiecībā uz ieņēmumiem, bet arī, lai izmaksātu tiešos maksājumus kā sviru, lai lauksaimnieki piemērotu savu lauksaimniecības eh, darbu un metodiku, ne tikai tai darba schēmai, kur notiek otrā pīlāra maksājumi, bet lai tiktu piekopt lauksaimniecības eh, prakse, lai pēc iespējas labāk nodrošinātu resursu pārvaldību. Tieši tam ir domāti šie tiešie maksājumi. Tātad tiešie maksājumi atbalsta ieņēmumus, ieņēmumu daļu, bet arī uzlabo šo lauksaimniecības praksi. Tādai vajadzētu būt šī idejai. Uh, Par maziem lauksaimniekiem runājot, modernizācija, jā, ir jāiet šajā virzienā, ir nepieciešams vienkāršāks atbalsts, lai mazie lauksaimnieki saņemtu stimulus, ieguldīt, attīstīt. Bet mēs izstrādājam arī pasākumus, lai atbalstītu tiešākus kontaktus starp ražotājiem un patērētājiem, lai dažādotu, lai uzlabotu produktu kvalitāti. Un te, es domāju, vēl ir iespējas, ko vajadzētu izmantot un attiecīgi arī iekļaut lauksaimniecības politikā. Un te pat jārunā arī par uh, ražotāju uh, organizācijām. Uh, mēs strādājam pie likumdošanas, lai tieši nodrošinātu šo lauksaimniecības ražotāju pozīciju, viņu spējas vest sarunas dažādos jautājumos. Uh, bon, Ašvort kungs vairākas piezīmes izteica par uh, politiku, kurai trūkst skatījuma, kas nesniedz struktūrētas atbildes, kas nenodrošina konkurēt spēju. Es domāju, ka mēs detalizētāk varētu kādā brīdī runāt par šiem jautājumiem, un es noteikti varētu parādīt, kā šai uh, politikai ir skatījums un ir trīs mēķi, un kā šie trīs mēķi iestrādājas divos pīlāros, un kādā veidā mums šo struktūru problēmu risinam vecajās un jaunajās dalību valstīs. Es domāju, ka ir uh, ļoti daudz elementu, kas parāda, ka tieši ir šis skatījums, vīzija lauksaimniecības politikai, lai tā būtu Eiropas politika un lai tā nebūtu tikai konkurētspējīga, bet lai arī atbilstu iedzīvotāju vajadzībām un prasībām attiecībā uz dabas resursu līdzsvarot izmantošanu dalībvalstīs. Tā tad tālāk par uh, izmaiņām, lai KLP būtu efektīvāk. Domāju, ka es jau esmu uz to atbildējis, bet pavisam ātri. Labāka publisko līdzekļu izmantošana, lai integrētu ekonomisko aspektu un dabas resursu pārvaldīšanas aspektu. Uh, tāpat arī uh, dažāda veida lauksaimnieciskā darbība dažādās dalība valstīs. Uh, Es domāju, jā, ka nepieciešams lielāks atbalsts tieši dabas resursu pārvaldībai, tāpat arī klimatisko izmaiņu novēršanai. Tie tikai daži ehm, piemēri, lai parādītu, kā var izmantot eh, KLP līdzekļus un radīt šo pievienoto vērtību Eiropas Savienībā. Es domāju, ka daudz maz esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Jā, ja, vielen dank! Paldies! Nu, ne uz visiem. Jo ir viens jautājums, kas man arī ir, bet nu, tas tajā otrajā raundā tad noteikti izskanēs par eksporta atmaksām. Par to esmu arī ļoti interesēta, un jūs vēl neko par to nesteicis. Garš saraksts. Visi, kas grib uzstāties. Jā, Mekinis, Jensen, Dantin, Jā, Dorfman, Berman, Sikierski, Kapula Šantoš, Lajen, Paulsen, Böge, Rodus, Vojciechovski, Jedžejevska. Pistā. Nu, tik tālu. Džanī, komisārkungs, ļoti ātri, lai atbildētu uz jūsu jautājumu par vienu vienīgu skaitli 2010. gadā, izmantoja vienu o, procentu no KLP eksporta atmaksām. Es varu atbildēt vēl detalizētāk, bet jā. Ja 10-15 gadus runāja par desmitiem procentu par eksporta atmaksām. Tā ir pagājuši gadu 1% bijis eksporta atmaksas. Pak izmanto citus instrumentus, lai nebūtu negatīvi iespaidu uz citu valstu lauksaimniecību. Un ES visvairāk importē produktus no mm, trešajām valstīm vairāk nekā Jaunzēlanda. Uh, Japāna, ASV un citu. Tātad es ne tikai samazina iespaidu uz trešo valstu tirgiem, bet arī uh, uz šiem produktiem, kas uh, tiek ievest no dienvidu valstīm. Paldies! Jā, labi, tad nu, tā ir laba ziņa. Ja tikai 1% mēs no KLP budžeta eksporta atmaksām izmantojam, tad pēc 2013. gada varbūt, ka nu nevienu procentu vairs un 0,0 cik uh, izmantosim šim mērķim. Džani Lavija, lūdzu. Grazie, prezidente. E... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Par daudziem jautājumiem jau tika runāts. Arī par komisijas paziņojumu par KLP reformu. Bet uh, vēl viens ieteikums un dažas tēmas, par kurām jau runājām. Sura komitejā. Par KLP. Mūsu komitejas darbā runājām par ilgspējību un attiecināta uz KLP jo laikā, kad resursi paliek mazāk, mums pēc iespējas labāk šie līdzekļi jāizmanto. Tā pieredze ir kāda uh, bijusi līdz šim, īstenojot uh, programmas. Novad pie tā, ka ilgs laiks paiet, pāris gadi paiet pirms programmas tiek aizsākts. Un paraugoties uz izdevumiem un analizējot tos, konstatējam, ka ka plānošanas beigu fāzē situācija ir tāda, ka pēkšņi visi līdzekļi būtu jāizmanto tā vietā, lai efektīvi tos izmantot. Un ja mēs tā vietā tādu īslaicīgu ietvaru izvēlētos, tad šie divi negatīvie aspekti tikai vēl stiprinātos. Domāju, ka ir nepieciešams uh, raudzīties uz tādu laiku, kas būtu tā izmantojams, lai vislabāk uh, un visefektīvāk izmantot līdzekļus. Referents runāja par pieciem gadiem, un es to pilnībā izslēdzu. Es drīzāk domāju, ka mēs ņemtu septiņus vai 5 plus 5 gadus. Ja plānošana būtu desmit gadu termiņā un pārskats būtu tad, bet tad nepārbaudīt visu plānošanas elementus, bet citus. Un otrs aspekts - budžeta struktūra. Referents uh, runāja par trim opcijām. Viena atkārtoja būtībā to, ka budžets tiek strukturēts attiecībā uz budžetu 2020, iekšējo ārējo politiku un trešais - saglabāt līdzšanējo struktūru. Mums nav pārāk daudz līdzekļu un uh, Ir zinām pieredze ar 2011. gada budžeti un ir arī zināms elastīgums, bet es domāju, ka mums vajadzētu uh, noturēt līdzinējo struktūru un vajadzētu specifisku rubriku KLP un dabas resursiem. Un tā būtu jābūt nodalītāji no citām. Paldies! Paldies tagad Mērita! Thank you! Paldies, priekšsēdētāji! Daudz no jautājumiem, ko es gribēju uzdot, uh, jau ir apspriesti. Tāpēc nu, es runāšu par vienu ļoti svarīgu un konkrētu lietu. Manuprāt, šobrīd ir tāda zināma fatālisma deva. Labāk būtu šajā diskusijā runāt reāli. Es nedomāju, ka ir daudz lauksaimnieku, kas tagad klausās e, mūsu tiešraidē internetā. Es ceru, ka tagad e, ir pietiekami labs laiks, lai viņi varētu strādāt savā samniecībā. Tas, par ko runā komisija, ir KLP mērķi, runājot par uh, lauksaimnieku ienākumiem, pagaidām šie mērķi vispār nav sasniegti, un tāpēc es ļoti gribētu, lai komisārs mums apliecinātu un pastāstītu, kā viņa prāt mēs varētu sasniegt šos mērķus, kas ir iekļauti arī dibināšanas līgumā. Un tad vēl viens jautājums komisijai. Vai komisāram personiski, vai viņš ir apmierināts ar to, ka viņš tagad ir atbildīgs par politiku viens no mērķiem, kurā vispār nav sasniegts. Man ir statistikas dati, un tur ir teikts, ka uh, tiešie maksājumi lauksaimnieku ienākumu ziņā ir ārkārtīgi svarīgi. Tā ir milzīga ienākuma daļa, un tāpēc mums ir jābūt realistiem. Tad, kad mēs runājam par iespēju samazināt tiešo maksājumu uh, daļu, Ja mēs tagad um, skatāmies atkal ar fatālismu devu, tad ir jārunā par tirgiem. Daudz ir runājuši par to, kāda ir at, situācija lauksaimniekiem salīdzinot ar citiem tirgus dalībniekiem pārtikas nozarē. Manuprāt, šobrīd komisija nerisina šo situāciju. Piemēram, konkurēt spējas nozarē tas netiek risināts. Kā vien es pareizi pareiz saprotu, tas ir tā, ka ja vien pārtika ir lēta, tad ir pilnīgi vienalga, kādiem līdzekļiem šis mērķis ir sasniegts. Manuprāt, mums ir jābūt arī e, morāli taisnīgi noskaņotiem attiecībā uz e, lauksaimniecības produktu ražošanu. Piemēram, mēs bieži runājam par banku sektoru un to pašu problēmu. Uh, tur savukārt mums var būt skaidrāka bilde, lai gan arī tur nav viegli, bet lauksaimniecībā tas ir ļoti svarīgi. Nākamais jautājums ir saistīts ar uh, sabiedrībai svarīgo preču un pakalpojumu sniegšanu. Es šeit vēlos ieskatīties no mazliet citas perspektīvas, varbūt kādam ir arī attiecīgie dati. Vai es varētu uzlikt konkrētu cenu sabiedrībai svarīgo preču um, piegādēm. Jā, šo darbu veiktu valsts nodarbinātie darbinieki. Nu, piemēram, runāsim par četru nedēļu atvaļinājumu, runāsim tagad par to, ka uh, visiem taču ir nepieciešams arī maternitātes atvaļinājums, visiem ir nepieciešama aizsardzības līdzekļi darbam un tā tālāk. Bet mēs no lauksaimniekiem sagaidām, lai sabiedrībai svarīgas uh, preces un pakāpojumi tiktu sniegti lēti un ka daudzos gadījumos lauksaimnieki vispār uh, nesaņem līdzsvarotu atalgojumu par savu darbu. Tagad iekļausim to visu valsts apmaksātāja politikā, tad, manuprāt, tas būtu tik dāri, ka mēs to nevarētu atļauties. Atkal runājot par ta taisnīgu attieksmi, un, manuprāt, šeit atkal un atkal jārunā par to, ka ir milzīgas atšķirības starp lauksaimniekiem. Te pašā laikā tā ir šī politika, kuru mēs akceptējam. Es tajā brīdī pats nebiju parlamenta deputāti, bet, nu, citi tad parakstījās zem šādas politikas. Nu, tad jautājums atkal ir par taisnīgumu. Vai būtu taisnīgi, ka mēs katram lauksaimniekam dosim tādu pašu finansiālu atbalstu? Tas nebūtu taisnīgi. Līdz ar to ir jābūt kādiem mehānismiem, kas sasaistītu uh, uh, lauksaimniecības atbalsta maksājumus ar uh, ražošanas efektivitāti un aktivitāti. Piemēram, tiek runāts par tā saucamajiem aktīviem lauksaimniekiem. Vēl viens jautājums, par ko es vēlos runāt, ir teritoriālais aspekts, un šeit daudzi var atbalstīt. Nu kā ir? Jā, mēs nevaram palīdzēt viņiem nodrošināt pienācīgu atalgojumu līmeni, mēs nevaram risināt arī dabas resursu jautājumus un teritoriālos jautājumus. Ja viens no veidiem, kā mēs varam palīdzēt mūsu lauksaimniekiem, ir uh, palielināt jaudu. Un tādos gadījumos mēs varam pat zaudēt daudzus lauksaimniekus, respektīvi viņi vairs negribēs strādāt lauksaimniecības jomā, it īpaši, ja mēs runājam par teritorijām, kur uh, nelabvēlīgi dabas apstākļi. Nu, vēlreiz teikšu, ka mums ir uh, jāatsakas no fatālismu un jābūt absolūtiem realistiem šajā darbā. Paldies! Jetzt an Jensen. Anna Jensen, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Es domāju, ka mūsu komiteja ir jābūt realistiem mūsu priekšlikumos, un arī runājot par Salvadoru ziņojumu, tas ir spēkā. Runājot arī par šo diskusiju, manuprāt, jā, mēs esam drīzāk realisti. Pirmkārt, mēs visi atzīstam, ka resursi ir ierobežoti, un mēs nesakam, ka mums vajag visu. Nē, mēs runājam par to, ka jāizvirza prioritātes. Sauders savā dokumentā runā par to, vai mēs paliksim pie vecās idejas, kas ir izvirzīta 2004. gadā, respektīvi, ka pirmais pīlārs tiek līdzfinansēts. Šeit esmu ļoti gandrīt par Kjolo kunga teikto. Jā, ka, protams, no vienas puses līdzfinansējums mums ir vajadzīgs, bet tas ir tādos gadījumos, kad dalību valstu iekšējie budžeti uh, risina projektu uh, atlases jautājumus uh, pašiem, pašiem spēkiem. Un tagad tā tas nenotiek pirmajā pīlārā, līdz ar to labāk būtu atteikties no šīs idejas un, un pārveidot to. Ko es tagad vēlētos pateikt komisāram? Manuprāt, joprojām ir jāpārdomā ideja par pirmā pīlāra zaļo dimensiju, manuprāt, tur vēlreiz jāpadomā. Jā, tā ideja, ko jūs piedāvājat, respektīvi, ka ir jārunā un jākoncentrēs vairāk par uz pētniecību un inovācijām, tā lai lauksaimniecība tiktu modernizēta, tā lai tā kļūtu videi draudzīgāka, jo jebkurā gadījumā ir vieglāk turpināt uh, aizsargāt uh, kopēja lauksaimniecības politika, jo tad mums būs loģisks progress. Šobrīd ir ļoti grūti aizstāvēt pirmo pīlāru, ja cilvēki līdz galam nesaprot šos vēsturiski pamatotus maksājumus. Un, manuprāt, šis jautājums ir jārisina. Vēl viena lieta, par ko es runāšu, ir e- Ešoda kunga teiktais par konkurētspēju lauksaimniecības sektorā. Jūs teicāt, ka jūs ar Eštvodu kungu labprāt tiktos divpusēji, lai paskaidrotu, kā jūs plānojat šo lietu risināt. Bet, ziniet, arī citiem deputātiem ir milzīga interese par to, kā jūs plānojat šo lietu risināt. Jūs nevarat šobrīd teikt, ka KLP neturpinās to pašu, kas līdz šim, un ka būs modernāki rezultāti. Paldies! Jā, paldies, un tagad Dantēna kungs. Merci, madame la. Paldies, priekšstādājs kundze. Kad uh, tika veidota šī politika, par ko veidojam sākotnēji, viņi gribēja veidot kopējo pārtiks uh, programmu, un tā bija strateģiski, jo tā bija ļoti būtiska mūsu pilsoņiem. Un man liekas, ka mēs nedaudz esam aizmirsuši, 15 gadus esam runājuši tikai par tirgu. Un jaunā orientācija, ko priekšsēd, ko koment, komisārs mums piedāvā, mēs atgriežamies pie šīm saknēm tas ir pārtiks apgāds cilvēkiem. Un ražot, lai uh, pabarot cilvēkus, nozīmē ražot ar noteiktiem standartiem, ko esam attīstījuši gadu laikā Eiropā. Un uh, ražošanas izmaksas ir tādas, uh, kas ir augstākās pasaulē. To nevaram aizmirst. Un tas ir attaisnojums, teiksim, tām, ko mēs kā. Uh, um, kā uh, piemaksas dodam, jo mēs izvirzam arī ļoti augstas prasības. Veidot pievienoto uh, vērtību un uh, skatoties uh, izmaksas ražošanā, piemēram, lopkopībā. Un bieži vien ir arī, uh, teiksim, tādi uh, centieni visamāko cenu sasniegt un arī uh, tādas nelaimes, kā piemēram Vācijā skatoties uz dioksīnu skandālu. Protams, ka jāpieņem ir lēmumi veidot uh, ietvaru, kādu uzliekam lauksaimniecībam. Jo ja mēs. Uh, uh, ierobežojumu šo ietvaru, tad uh, tas būtu vienkārši nu, taisnīgi attiecībā uz uh, ražotājiem solidaritāti starp mūsu valstīm, starp mm, lauksaimniecībām un atbalstu vienlīdzīgums. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, vērsties uz uh, vien, vienlīdzību vai absolūtos uh, skaitļos visās valstīs vai vienlīdzību attiecībā uz vidējo ienākumu cilvēku vai uz izmaksu uh, līmeni mūsu valstīs. Mēs nevaram uniformizēt attiecībā uz uh, ienākumus iedzīvotāju un arī ražošanas izmaksas ir dažādas. Kā tad mēs varam vērst, nu, iet uz atbalstu, kas būtu vienāds, pilnīgi vienāds visās valstīs? Mēs esam globalizētā pasaulē, un līdz ar to ir jautājums par cenām jāuzdod. Cena un tirgus jautājums. Komisija no tas atteicās daudzus gadus. Komisārs tagad ir atsācis darbu. Un uh, arī jauns idejas tiek izskatītas. Mēs nevaram bez naudas to padarīt, un, ja es labi sapratu, naudas paliek aizvien mazāk. Un, ja gribam reformēt uh, reformu ietvaru, tad uh, nauda ir jāatliek. Un labie gadu lauksaimniecībā jāuzkrāj tiem gadiem, kad mums būs jāiejauc regulējot. Un pēdējais, ja gribam tā nopietni runāt par budžetu un lauksaimniecības budžetu, tad eh, jāatsakās no šī refleksa mūsu katrā valstī, salīdzinot eh, to, ko saņemam ar to, ko dodam. Šeit mums ir nepieciešams diskusijas par pašu eh, resursiem starp mums visiem lai um, mūsu budžetā būtu līdzekļi un lai tas būtu visu budžets un nebūtu viss budžets, kas nāk tikai no viena. Jā, danke. Paldies. Lūksim uh, komisāru atbildēt. Jo bez 15.11 ir. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es uh, sākšu ar uh, komentāru un vērtējumu, ko es teicu Laviekungs par uh, uh programmēšanas periodu garumu, ir skaidrs, ka īpaši runājot par lauka attīstības programmu un tāpat arī pārējo plānošanas periodu pieci gadi ir pārāk maz, ņemot vērā, ka ir nepieciešams izstrādāt programmu, jāved sarunas komisijas ietvaros un dalību valstīm par reģionālām programmām un pēc tam, lai nodrošinātu maksājumu īstenošanu pieci gadi, manuprāt, pastāv risks, ka tas varētu uh, mazināt šo programmu efektivitāti. Uh, ja būs vairākas opcijas, es domāju, ka komisija noteikti izpaudīs uh, savu viedokli par finanšu perspektīvu budžetam, bet septiņi vai desmit gadi. Domāju, ka vismaz no mana skatījuma tas varētu būt uh, risinājums, un jo garāks ir periods, es domāju, jo labāk tas ir, lai nodrošinātu to, ko Stefans tieši teica, uh, šo uh, efektīvo darbību, it īpaši arī lauku attīstības aspektā. Runājot par budžeta struktūru, Savā stāstījumā es domāju, kas jau parādīja, kā kopējā lauksaimniecības politika, pat ja tā ir divos pīlāros, tā tomēr ir jātērē, tā teiksim, koordinētā veidā. Tāda mākslīga pirmā pīlāra atdalīšana budžetā, manuprāt, rada risku, ka trūks šīs saskaņotības. Otrajā pīlārā tas nav tikai Eh, teritoriālās kohēzijas jautājums, bet uh, tur ir arī konkurētspējas elementi. Jūs man uh, uzdevāt jautājumu. Jā, visas investīcijas uh, modernizācijai, jauniem produktiem, inovācijām. Tāpat arī Dantēna kungs runāja par labo gadu ieņēmumu kapitalizāciju, lai veidot kopīgu fondu un varētu tādējādi atkal sekt ieguldījumu ieņēmums zudums citos gados, jā, tas eh, viss arī ietilpst otrajā eh, pīlārā. Tā tad ir jānodrošina šīs savietojamības starp pīlāriem un vienotā veidā ir jārīkojas un jāizmanto konkrēti instrumenti, kas ļauj ņem vērā to, cik dažāda ir mūsu lauksaimniecība dažādās eh, dalību valstīs, lai mēs varētu tādā veidā tomēr sasniegt kopējos mērķus otrajā pīlārā. Magines skundze. Mums jau ir bijušas iespējas par to runāt, un es jums pilnīgi piekrītu, ja mēs skatāmies uz pašreizējiem cipariem, ir skaidrs, ka līguma mērķis, nosacījums, kas paredz atbilstoši ieņēmums lauksaimniekiem, šis mērķis nav nodrošināts. Ņemot vērā visas tās prasības un normas, kādas šobrīd ir Eiropas patērētājiem Ražošanas izmaksas ir palielinājušās, bet tāpat laikā mēs esam atvēruši tirgus, lai veicinātu uh, konkurenci Eiropas tirgu. Mēs esam atvēruši tirgu produktiem no ārpuses, bet kas tāpat laikā nevienmēr neatbilst tiem pašiem noteikumiem, un tā tad lauksaimnieku ieņēmumi ir skarti un ir mazinājušies, un pastāv arī dažādības starp lauksaimnieku ieņēmumiem dažādos reģionās, dažādās valstīs. Tā tad atkal bez kopīgas lauksaimniecības politikas mēs šo dažādību nevaram mazināt. Uh, Jādomā par uh, zaudēto ieņēmumu kompensāciju, jādomā arī par šīm atšķirībām, ko jau es teicu, uh, lauksaimniecības produktu ražošanā dažādu normu dēļ. Tātad to visu mēs nevaram risināt bez kopīgas lauksaimniecības politikas, un te es piekrītu jums pilnīgi, ka vēl ir daudz darba darāms. Uh, Un arī šajā pārtiks ķēdē ir jādomā par papildus pievienoto vērtību. Komisijai šis jautājums ir jārunā, bet atkal to nevar risināt tikai KLP ietvaros. Tur ir uh, arī uh, rūpniecības un konkurences un iekšējā tirgus uh, politika elementi, tātad tas viss ir jāskat kopīgā veidā, un šogad arī komisija to darīs. Uh, dažādie komisāri uh, konkrēti nāks klajā ar priekšlikumiem šajā jautājumā. Uh, protams, ka Eh, vienlīdzību nevar nodrošināt ar matemātisku eh, sadalīšanu starp dalību valstīm. Bet tāpat laikā mēs nevaram divus eh, pavisam atšķirīgus kritērijus, atcaucas kritērijus attiecināt uz diviem reģioniem. Bet tieši tā šobrīd notiek, jo mums ir dažādas vēsturiskas atsaucas. Vecajās dalība valstīs šādu kritēriju, teiksim, trūkst jaunajās dalība valstīs, un Ko mēs ierosinām tagad? Mēs ierosinām Eiropas Savienībā visā attiecināt vienus un tos pašus kritērijus, bet, protams, šie kritēriji ņems vērā šīs atšķirības, kādas pastāv dažādos reģionos un uh, zemes izmantojumos tieši tādā veidā, lai mēs vienā tā vienlīdzīgā veidā attiektos pret visiem, bet ņemot vērā piemītošās atšķirības. Uh, bon, le, le de... Par līdzfinansējumu pirmajā pīlārā Man nav nekāda papildus komentāra, es pilnībā piekrītu jūsu teiktajam, to jau es esmu teicis, par konkurētspēju. Domāju, ka es jau atbildēju, tas ir jautājums, kas tiek aplūkots pirmā pīlāra ietvaros ar tiešā atbalsta palīdzību, un tiešais atbalsts, jāatzīst, ir ieguldījums lauksaimniecību Eiropas konkurētspējā, jo mūsu lauksaimniecībai jābūt konkurētspējīgai ar lauksaimniecību ārpus Eiropas Savienības, kuriem nav tie paši noteikumi un normas, ko mēs uzliekam saviem ražotājiem. Tātad mūsu lauksaimnieki nebūs konkurētspējīgi, ja mēs uh, paturēsim šo, šos nosacījumus mūsējiem, bet ne citiem. Otrajā pīlārā tātad konkurētspējas jautājums tiek risināts ar uh, izglītības uh, atbalstu, ar investīciju atbalstu, lai mēs varētu uzlabot savus uh, tirgus instrumentus un lai varētu iet tieši šajā virzienā un nodrošināt lielāku konkurētspēju. Un lai tirgus spētu uh, reaģēt un lai attiecīgi arī lauksaimnieki varētu reaģēt atkarībā no šiem tirgus apstākļiem. Eh, samazinoties, garan, samazinoties garantētajām eh, cenām maksājumiem lauksaimniekiem, tas ir jāņem vērā un jādomā, kā var nodrošināt līdzsvaru pieprasījumam un piedāvājumam. Bet katrā ziņā Eiropas tirgus šobrīd ir vairāk konkurētspējīgs un vēl ir jauni instrumenti, kurus mēs ieviesīsim, lai tirgus saglabātu savu lomu, bet tāpat arī, lai lauksaimnieku ieņēmumu un loma tiktu saglabāta šīs sistēmas ietvaros un lai nodrošinātu ieņēmumus no kopīga fonda kurā lauksaimnieki uh, iemaksā tad, kad cenas ir labas, kad situācija ir laba, un lai attiecīgi saņemtu no šī fonda sliktākos laikos. Tāpat arī inovācija fonds un uh, e, pētījumu un jauninājumu ieviešana lauksaimniecībā. Jā, tas ir nepieciešams, ir nepieciešams ieguldīt modernizācijā, uh, izglītībā, ar to es arī, par to es arī diskutēju ar saviem kolēģiem, komisāriem, jo ir nepieciešami instrumenti, lai uh, lauksaimnieki praktiskā veidā varētu pārņemt šos pētniecības un inovāciju rezultātus. Un es domāju, ka arī tas noteikti veicinātu mūsu lauksaimnieku konkurētspēju. Uh, tas arī viss, manuprāt, ir. Es uh, varu piekrist Dantēna kungu teiktajam. Ja Man nav nekāda īpaša komentāra, un es ceru, ka es esmu atbildējis uz um, vairākumu jautājumu. Paldies! Jā, vielen dank! Paldies, komisāra kungs! Mēs bijām ļoti disciplinēti un uh, veiksmīgi izmantojām laiku. Ja jums tagad ir jādodas prom, tad uh, mēs atvadamies no jums jau tagad. Visiem pārējiem jāpaliek uh, šeit, jo mums ir jāstrādā. Jāsaka, ka mēs Sura komitejā nolēmām, kā sastādīsim ziņojumu. <clears throat> Un šo ziņojumu tas būs adresēts arī komisijai. Nu, nav jau tā, ka tas, kas uh, runās tagad, vienkārši savā labā darā. Viņš dara visu kolēģu uh, labā. Jo mums jānosaka prioritātes. Tādēļ jādiskutē savā starpā, ne tikai komisijai jāsaka, ko mēs sagaidām. Tādēļ domāju, ka arī nākošais runātāja rauns ir ārkārtīgi nozīmīgs. Nākošais runātājs ir Jāra Kongs, kas ir izgājis. Dorfmana kungs. Paldies priekšstādātāji. Pavisam īsi izteikšu pāris punktus. Pirmkārt, divas tēmas, par kurām kolēģis Lavija runāja. Kādai struktūrai vajadzētu būt budžetam? Es domāju, ka šeit mums vajadzētu rūpēties par budžetu, nevis par lauksaimniecības politikas saturu kā tādu. Mums ir budžets un budžeta struktūra, kas ir jauna relatīvi, un es neredzu nekādu, teiksim, tādu nepieciešamību mainīt budžeta struktūru tagad. Es drīzāk domāju, ka mums vajadzētu runāt par līdzšanējo septiņu gadu periodu. Es domāju, ka 5 plus 5 nebūtu slikti. Ir argumenti par. Būtu tāds drošāks, ilgāks laiks būtu saistīts ne tikai ar parlamentu mandātu laiku, bet saistītos arī ar otrā a, pīlāra KLP mērķiem, kas ir piecu gadi. Tad mums būtu, tieksim, divi tādi saistoši a, periodi. Un vajadzētu darīt visu, arī komisārs to teica, lai šo reformu vēl KLP uh, palēminātu kopš 2000. gada. Tā ir ceturtā reforma 13 gados. Un es gribu teikt, ka lauksamnieki vairs nesaprot, ko mēs šeit visu laiku reformējam. Šeit vajadzētu būt reformai, kas ir tāda ilg, nu, ilgākā uh, laika termiņā. Un vēl divas, trīs lietas par skaitļiem. Uh, komitejas sekretariāts ir ļoti interesants skaitļs un tabuls. Uh, Devis no vienas puses mēs redzam, kas ir ar eksporta atmaksām Priekšsēdētā jūs teicāt, ka līdz 2013. gadam Eiropā vairs tādu netiks maksāti. Es gribētu vēl tālāk teikt, es ceru, ka visā pasaulē tādu vairs netiks maksāti. Jo citi to dara un pārpludina Eiropas tirgus. Un es to arī mums vajadzētu padomāt. Tagad par komisāru diskusiju par godīgu uh, sadalījumu. Ārkārtīgi interesanti ir 25 attēls sestajā lapas pusē. Ja mēs runājam par godīgu sadalījumu starp dalību valstīm, tad uh, vajadzētu uh, redzēt, ka dažas dalību valsts brīvprātīgi nolēma 40% pirmajā pīlārā likt un pārējo 95% pirmajā pīlārā. Un tagad mēs nevaram teikt, ka mums vajag tikai pirmo pīlāru godīgi sadalīt tad no nu, visu šo. Uf, torti vajadzētu godīgi sadalīt, nevis uh, pirmo pīlāru skatoties uz šo tabulu. Mēs redzam, ka dažās valstīs, protams, ka hektāra maksājumi pirmajā uh, pīlārā ir mazāki. Un uh, reģionālā politika un Cita, komisijā jāzina arī, kā darbojas dažādas nozars. Viena roka jāzina, ko dara otra, bet nozars ir dažādas. Mēs nevaram kļūdīties, domājot, ka otrā, otrais pīlārs reģionālā politika būtu viens un tas pats. Šīs divas politikas ir nospraudušas atcer, uh, dažādas mērķis, kurām ir daudz kas kopējs, kurām ir kopēja stratēģija, bet uh, tām ir jāpaliek divām atsevišķām politikām. Paldies! Paldies, komisārs Čalašs ar uh, reģionālo lietu komi sāra un zivsaimniecības un arī SFS komisāra teica, ka viss jāsaskaņo, lai tas būtu efektīvs un izveidojams reģionālā struktūra politika, laukvidas attīstība, zivsaimniecība un arī sociālais fonds. Tā ir spērmans. Es uh, domāju, ka runājot par pārtiks drošību, un tā ir jābūt pirmajam. Uh, Un runāt par eh, pārtiks drošības nodrošināšanu kā galveno mērķu KLP, es domāju, ka tas ir demagoģiski. demagoģiski. Uh, mūsu mērnajā klimatā uh, lauksaimniekiem ir tiešām laba nākotne. Viņiem būs jāražo ne tikai pārtika visai Eiropai, bet arī citām pasaules daļām, kur lauksaimnieciskās zemes apjoms samazināsies. Un šis process jau ir sācies. Pārtikas drošība ir jautājums attīstības valstīs, kur viens miljards cilvēku nav droši par to, vai viņiem rīt būs ko ēst. Bet vai tas ir jautājums par sliktām investīcijām lauksaimniecībā viņa valstīs? Uh, Mums ir tāds ultraliberāls uh, skatījums, ka Uh, tirgus, uh, lauksaimniecības tirgus nav uh, labi darbojies attīstītajās valstīs un pilnīgi nav ņēmis vērā neattīstīto, mazāk attīstīto valstu vajadzības. Pārtikas nodrošinātība kā tāda nav jautājums. Lauksaimniekiem ir laba, spoža nākotne un ir daudz lauksaimnieki, kuri vispār nesaņem subsīdijas Eiropas Savienībā, bet ražo, tāpēc, ka pie, pieprasījums ir liels un. Uh, pieaug. Tātad šis arguments nav pareizs. Nākamais arguments par uh, dabas resursiem. Gribu atgādināt, ka lielākā uh, bioloģiskās daudzveidības uh, zaudēšana Eiropā notiek tieši lauksaimniecīskās darbības ietvaros. Tātad mums ir jāmaina kaut kas KLP, ja mēs esam nopietni par dabas resursu zaudēšanu. Ir ja nepieciešams, lai lauksaimnieki pēc iespējas vairāk ražotu enerģiju, pārtiku. Mums ir nepieciešama visa šī darbība, Un uh, arguments, ka KLP ir nepieciešama, lai paturētu lauksaimnieku darbību un paturētu viņus kā tādus Eiropā, tad, tad tas ir nepamatot, jo lauksaimnieki ir paliks un viņiem ir nākotne. Nākotnā, nākošā lieta - teritoriālā kohēzija. Lauku reģionu ekonomika vairs nav atkarīga no lauksaimniecības. Pat Francijā lauksaimniecība ir tikai ļoti maza sadaļa no visas lauku ekonomikas kas arvien vairāk tiek valstīt uz pakalpojumiem. Protams, mums ir nepieciešami lauksaimnieki, ja mēs gribam saglabāt mūsu ainavas tādas, kādas tās ir. Domāju, ka mūsu sabiedrība būs gatava par to maksāt, lai uh, saglabātu uh, Toskānu, citus reģionus, tāpat uh, um, Nīderlandes reģionus, kādi tie ir. Mēs uh, gribam, lai būtu šie uh, pakalpojumi tīri arī lauku ainaviskajā ziņā. Maginis skundze gluži pareizi norādīja, ka, a... ka investīciju nosacījumi nav pareizi. Ieņēmums subsīdijas, subsīdijas kā tādas nepalīdz lauksaimniekiem, kā tas tika paredzēts. Puse ieņēmumu subsīdiju aiziet tiem, kas pārdod preces lauksaimniekiem un kuriem pieder zeme. Ceturtais punkts. KLP ir graujoši ietekmējusi lauksaimniekus attīstības valstīs. Kā jau komisārs norādīja, mēs importējam vairāk lauksaimniecības preces no attīstības uh, valstīm, vairāk kā jebkurš cits kontinents, un eksporta subsīdijas ir praktiski uh, atceltas. Kad mums bija piena krīze, piena produktu krīze divus gadus atpakaļ, uh, komisāra Fischer Bowl izmantoja eksporta subsīdiju instrumentu, lai atbalstītu uh, piena uh, produktu ražotājus. Tā bija nepareiza politika un tā ir jāpārtrauc. Es domāju, ka tāpēc ir ļoti pamatots iemesls runāt par KLP reformu Eiropā. Mums ir nepieciešamība lauksaimniecība, mums būs lauksaimnieki, es viņus augstu cienu, viņi noteikti būs, bet viņiem ir nepieciešama cita e, lauksaimniecības politika Eiropas Savienībā. Paldies. Danke, Ziki. Paldies, tagad Zikierska kungs. Zadējumi sobie. Uzdod sev jautājumu. Vai tas, ko mēs šobrīd runājam par KLP, vispār joprojām ir kopēja lauksaimniecības politika, vai arī drīzāk varbūt tā ir lauksaimniecības politika, kas ir vērsta uz vidi? vai KLP vispār vēl ir vieta un līdzekļi, lai varētu attīstīt lauksaimniecību. Ir tik daudz jaunu uzdevumu, kas ir iekļauti KLP tagad. Ir skaidrs, ka šo uzdevumu īstenošana mums maksās. Bet jautājums ir, vai ir nepieciešams KLP definēt no jauna? Jo sanāk tā, ka tā ir kopēja lauksaimniecības, vides un pārtiks politika. Bet, ja mēs runājam pēc būtības par kādu jaunu politiku, te pašā laikā mēs lietojam veco nosaukumu, veco naudu, tad, manuprāt, ir jāmaina mūsu attieksme. Komisārs runāja par to, ka lauksaimnieka ienākumi ir viszemāki, salīdzinot ar visām citām nozarēm, vai arī vismaz ar lielāko daļu citu nozara. Un sanāk te pašā laikā mēs esam ļoti dāsni pret uh, lauksainiecības politiku, ienākumi ir ļoti zemi, nu tad jautājums ir, kur tad ir tā nauda? Vai tā nauda gal galā nonāk patērētāja kabatās, vai arī uzņēmumu kabatās, kas ražo pārtiku? Nu sanāk tā, ka mēs nododam naudu tāda transfēra veidā no vienas kabatas citā nu tad gal galā mums vienkārši ir uh, taisnīga cena. Nobeigumā runāšu tagad par lauksaimniecības tirgiem. Mēs skaidri zinām, kas notika globalizācijas rezultātā finanšu tirgos. Milzīga nauda tika ieguldīta finanšu tirgos. Un nenotiek tāda dziļāka diskusija. Jā, protams, ar 1. janvāri mums ir jauna aģentūra, kas tagad uzraudzīs finanšu tirgus. Un tas nozīmē, ka finanšu jomā mēs esam tagad iekšā. Bet mēs taču visu laiku runājam, atcerieties, ka visu laiku runājam par to, ka vajag visu atstāt brīvā tirgus rokās. Bet te pašā laikā ņemot vērā tās pašas tehnoloģijas un attieksmi, mēs varam regulēt um, arī ieņēmumus lauksaimniecības tirgu. Jūs atceraties, kā ir? Uh, tiek runāts par intervenciju, jā, ir 15-20% no uh, ražas apjoma, kā līdz šim, nu tad šeit ir jārunā par intervences apjomiem. Jūs atceraties, viss tā saka, ka uh, labāka intervence ir, bet par skaļi par to nerunāsim. Manuprāt, tie tiek pārkāpti daži būtiskākie pamatprincipi. Nobeigumā man ir arī jautājums. Nē, runāšu vēlreiz par tirgiem. Mēs esam ļoti atvērti citu valstu eksportiem. Un tas savukārt nozīmē, ka nu, mēs kļuva, kļuvām par tādu atbalsta instrumentu uh, trešo valstu ražotājiem. Jā, skaidrs, ka mums ir jāatbalsta trešo valstu ražotāji, bet varbūt neizmantojot tādu sistēmu kā līdz šim. Jo šobrīd tirgus mehānismi parādīja mums, ka esam izdarījuši milzīgu kļūdu. Nobeigumā man ir jautājums, vai mums pietiks līdzekļu, lai apmierinātu uh, lauku attīstības mērķi, tas, ko pieminēja komisārs? Nē, nē, īstenībā viņš nerunā šeit par lauku attīstību. Viņš runā par otro pīlāru eh, lauksaimniecības eh, atbalstam, respektīvi pirmā pīlāra atbalstīšana ar otro. Šeit mēs runājam gan par zaļo dimenziju, par papildu investīcijām, par inovācijām un tā tālāk. Tāpēc es ļaušos, eh, es ļaušu sev apgalvot, ka šajā gadījumā šī politika nav vērsta uz lauku attīstību, jo pēc būtības ar lauku attīstības instrumentiem tiek atbalstīta ekonomikas izaugsme. Jārunā skaidra valoda. Vēl viena lieta. Bet 2007. gads Jūs noteikti visi jau esat aizmirsuši 2007. gadu, bet atcerieties, tajā brīdī bija eh, pārtikas krīze. Bet jūs atcerieties, kādas, eh, kāds bija bailes politiķu acīs. Viņi toreiz teica, ko vēl mēs varam izdarīt, lai lauksaimniecības sektors varētu nodrošināt mūs ar pārtiku. Tāpēc, manuprāt, šeit ir jādiskutē daudz dziļāk. Nevis tikai par lauksaimniecību. Vēlreiz teikšu, ka šī problēma ir daudz plašāka. Tā ir gan lauksaimniecības, gan vides, gan pārtikas nodrošinājuma pro problēma, un pārtika savukārt nozīmē veselību, līdz ar to, nu, vēlreiz uzsvēršu, ka problēma ir ļoti plaša. Tāpēc arī runājot par lauksaimniecību, mums jārunā par tādu daudz plašāku procesu, un vēlreiz uzsvēršu, ka tas ir process. Paldies! Ja, danke, nun, Luis. Paldies, lūdzu, Luis. Ute. Eh, eu queria dirigir. Paldies, Juta. Es gribētu īpaši pievērsties tiem kolēģiem, kas uh, nav lauksainatības komitejā. Īpaši Bērman kungam, kas ir uh, izgājis no zāles, jo tie argumenti, kurus viņš izteica, tādi tie var būt, bet tie ir argumenti lauksaimniecībai, kāda tagad ir, nevis tāda, kāda vēlamies nākotnē. Un es gribu pateikt to, jo Bērman kungs ir no uh, Holandas. Un tur nevar izmantot lauksaimniecību uh, pilnā apmērā, jo gan ūdens ir piesārņots, gan uh, zeme. Lauksaimniecība, ko vēlamies nākotnē, nav tā kāda pēdējo gadu desmit laikā dažās uh, Eiropas uh, valstīs tika izmantot. Mums ir nepieciešama kopējā lauksaimniecības politika, jo lauksaimnieki nekad nav saskāršies ar tik skarbu konkurenci kā šodien. Tādēļ. Uh, arī apgāds ir uh, apdraudēts. Mēs esam darījuši ļoti daudz, vairāk nekā citi, tirkus atvēršana. Un citi mēs esam, esam izvirzījuši plašas prasības lauksaimniekiem attiecībā uz ekoloģiju, dzīvnieku aizsardzību. Mums ir striktākās prasības. Un maz tirgus atbalsta. mēs uh, samaz, uh, svītrojām tiešās, tiešos atmaksas, bet uh, es paplašinājos par 12 jaunām valstīm. Un vienlaikus mēs uh, daudz ko saīsinām, piemēram, budžetu. Un ievērojot visu to bez atbalsta, lauksaimniecībai Eiropā praktiski nav nekādas izdzīvošanas iespējas, tādēļ ir KLP nepieciešama ar jaunu sabiedrības leģitimitāti tāda politika, kas stiprina vidi, samazina klimata pārmaiņas, rada darba vietas, aizsargā mm, zemi. Tas ir iespējams ne tikai ar kvantitāti, ir jāpievēršas vidas aizsardzībai. Mēs gribam, lai nākotnē būtu atbalsts, bet, protams, ka runiet arī par precēm, kas tiek ražotas sabiedrībai. Lai visu to varētu izmantot un tam jāievēro arī notarbinātības kritērijas, jo tas ir labākais stimuls rīkoties rīkoties, lai lauksaimniecība būtu leģitimizēta šajā sarežģītajā laikā. Un tādēļ budžets KLP ir izšķirīgi svarīgs. Un vēl viena lieta. Eiropas parlaments jau par to ir runājis, tad, kad Lajena kunga ziņojumu pieņēmā. Šajā Lajena ziņojumā ir pilnīgi skaidri teikts 80 līdz 90% atbalstīšu šo ziņojumu. KLP šajā sarežģītajā brīdī. Īpaši ievarēt ja 2013. gada ietvars mainīt. Mums jābūt koherentiem un atbilstoši tam, ko esam paši pieņēmuši. Mums ir nepieciešams atbilstošs budžets, kas atbilstu mērķiem. Un arī tam, kas būs pēc 2013. gada. Jā, paldies. Tagad Lainkungs, kas ir referents, lūdzu. Yeah. <laughs> <laughs> Thank you. Uh, I'll... Uh, paldies, es runāšu pavisam īsi, jo lielākā daļa jautājumu jau ir izskatīti. Bet domāju, ka uh, interesants punkts ir piektajā lapas pusē dokumentā. Tur ir grafiks un tur mēs redzam, ka, ja skatāmies uz KLP budžetu, budžeta uh, ietvaru un uh, cik tas ir no Eiropas Savienības IKP, tātad 4,3% no budžeta, 0,43%. Tad mēs redzam, ka tā ir uh, politika, kas ir visvairāk kopienas jomā un, teiksim, ja veselība vai izglītība uh, būtu tā vietā, tad tas nemaz nebūtu tik liela budžeta daļa. Un tas, manuprāt, raksturo to, cik liela ir šī budžeta daļa. Un, ja mēs skatāmies uh, šajā grafikā, uh, KLP budžeta daļa ir samazinājusies pēdējo gadu laikā no apmēram 80% uz 38,9%, kāds ir paredzēts 13. gadā. Es domāju, ka tas dod tādu skaidrāku kontekstu visām mūsu diskusijām. Lisabonas līgums ir stājies spēkā, tā kā mums ir uh, papildus pilnvaras, uh, bet ir nepieciešami līdz ar to arī resursi. Ņemot vērā šo ļoti lielo un stingro budžetāro spiedienu, un ņemot vērā arī premjerministra vēstuli, es domāju, tas ir tāds uh, signāls, kas notiks attiecībā uz visu kopēju Eiropas Savienības budžetu, tad es nedomāju, ka mēs varam, varēsim paredzēt, ka būs kāds liels palielinājums. Uh, Tātad eh, varam secināt, ka KLP budžets nebūs lielāks, un mēs iespējams pieredzēsim KLP budžeta samazināšanos laika gaitā. Gribētu izteikt vēl vienu piezīmi. Mēs eh, nevaram teikt, ka Eiropas Savienība tikai atbalsta savus lauksaimniecības arī ASV ļoti agresīvā veidā uh, eh, izvērš savu tirzniecības politiku un aizstāv savus uh, lauksaimniekus. Tā tad ideja, ka Eiropa uh, samazinātu savu atbalstu un ļautu ASV pārņemt savus tirgus, es domāju, ka tas nebūtu sakarīgs priekšlikums nekādā ziņā. Ja mēs uh, būtiski samazinām atbalstu, tad ir jādomā, kādas tam būs sekas, un es šeit domāju, ka uh, visām attīstītajām valstīm PTO ietvaros tad vajadzētu veikt šādu atbalstu samazināšanu, jo ja pretējā gadījumā mēs pakļaujam savus tirgus labi subsidētiem tirdzniecības partneriem. Tas viss saistās ar budžetu jautājumiem. Ņemot vērā jauno dalību valstu vēlmes saņemt uh, godīgu budžeta daļu, es domāju, ka tas viss būs ļoti sarežģīti sākot ar 2013. gadu, jo finanšu disciplīna šķiet stāsies spēkā 2013. gadā. Un tiešām mēs redzam, ka ir nepieciešama reforma, labāku mērķu nospraušana, un savā ziņojumā šķiet, uh, Uh, ka uh, šīs izmaiņas skars arī stratēģiju 2020. Izmaiņas saistībā ar klimatiskajām izmaiņām, manuprāt, ir tas liels jautājums. Nav šaubu, ka vecās, senās uh, lauksaimniecības metodas, kas ir balstīts uz lētu e- elektrību, lētu uh, degvielu un citiem resursiem, uh, droši vien mainīsies, jo pieprasās, pie, pie, palielinās pieprasījums pēc resursiem, palielinās to cenas. Es domāju, ka Eiropai noteikti ir savu lomu spēlējumi, jo mums joprojām būs jāspēj saražot savu tirgus vajadzībām un jānodrošina arī uh, papildus uh, pārtiks uh, apjoms globālā mērogā. Jāpanāk KLP reforma, jāsaskaņo tas ar Eiropas Savienības stratēģijas 2020 mērķiem, un tas, manuprāt, nozīmē uh, ka mums nepieciešams reformēt KLP tādā veidā, lai mēs konkrētāk izvirzītu mērķus resursu izlietojumam, jānodrošina resursu efektīvāk izlo, iz, izmantošana un tāpat laikā, lai mums būtu arī kopīga politika un kopējs tirgus. Jo viens no risinājumiem iespējam, iespējamiem būtu līdzfinansējums bet es domāju, ka ja eh, KLP tiks tā teikt nacionalizēta, tad atkal būs daudz dažādu centienu un atbalsta dažādās dalībvalstīs, kas radīs konkurenci. Tāpēc domāju, ka mums visā Eiropā jāpieturas pie vienotas eh, pieejas, un tas nozīmē, politika ir jāpadara efektīvāk, lai tā labāk izmantot savus resursus. Danke sehr, jetzt Marit. Paldies, tagad Marit Paulsen. Tak, fru ordförande. Jag ska vara lite eh, lång. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pāris minūtes, kamēr jūs paņēmsiet austiņas. Mans viedoklis ir līdzīgs Lēna kunga viedoklim. Mūsu ietveros mums jābūt realistiem, mums ir uh, nedaudz naudas, mums ir problēmas ar budžetu. Un tas ir spēkā visām dalību valstīm. arī nu, tām veiksmīgākajām. Un ievērojot visu to, jāredz tas, ka mums saistības ir šo naudu tik uh, liederīgi, cik vien iespējams uh, izlietot. Un, uh, nu, nav tāds īpašs jēgas teikt vienkārši, ka mēs gribam vairāk naudas. Tas ir pārāk vienkārši. Jo tad nu, mēs vienkārši slēpjamies no problēmām. Nē, mums ir jāskatās uz realitātēm. Mums tas jāredz. Jāredz tas, kā mēs mūsu rīcībā esošo naudu vislabāk varētu izmantot. Un izmantot to lauksaimniecībā. Mums ir nepieciešama pārtiks produktu drošība bet, protams, gan zeme, gan arī meža saimniecība jāizmanto pēc iespējas labāk, lai pavērstos tiem lielajiem uzņēmumiem, kā uzdevumiem, kāda ir mūsu priekšā. To esam parādā bērniem, jāierobežo klimatu pārmaiņas, cik iespējams. To esam parādā mazbērniem. Jāsaglabā bio daudzveidība, jāglābj tā. Un tādēļ es domāju sekojošo. Ja Iedomāsimies sekojošo, ja mums būtu tikai atbalsts ienākumiem, tad varētu aprēķināt, ko tas nozīmē Eiropai. Varbūt 120% valstīm ar lielākajiem izdevumiem, jeb 80% mazāk bagātām valstīm, lai būtu līdzsvars, bet lai tas būtu solidārs un taisnīgs lai to tā uztvērtu. Un viena lieta nevar aizmirst, jo miers Eiropā, tas ir tas būtiskākais, un tas nozīmē, ka mums ir jābūt solidāriem mūsu starpā. Par otro pīlāru. Viena lieta man ir jāsaka. Lauksaimniecības sadaļa ir 70%, 5 hektāri vai mazāk uzņēmumu Un nu, tad jāredz, ka šie 70% tos mēs nevaram glābt ar atbilstošiem atbalstiem, lai izdzīvotu uz uh, tradicionāli 5 hektārus lielas platības saimniecības. Šeit ir nepieciešami kopēji līdzekļi, jo bija uh, pētījumi, kas parāda, ka lielie uzņēmumi un arī pavisam mazie uh, ir ļoti nozīmīgi pašapgādam. Es dzīvoju reti apdzīvotā reģionā un gadu desmitiem ilgi nodarbojos ar lauksaimniecību. Šie neliela apjoma ražotāji var būt tādi ļoti labi eh, ražotāji noteiktās nišās. Tā tie var būt noteikti dārzeņu veidi vai tādi ļoti labi attīstīti projekti. Runiet par tirgus kontroli. Jāskatās, ko var pārdot, jāskatās, kur ir iespējams noiet. Lokāli, reģionāli. Un kāds ir eh, sadalījuma tīkls, jo, jo tāds ļoti čakls eh, ražotājs, viņam ir 24 stundas laika dienā un vienlaikus pārdot produktus, tas ir sarežģīti, vēl varētu ko teikt. Bet par vidas aizsardzību un dzīvnieku aizsardzību. Šeit ir nepieciešams investīcijas. Es domāju, ka būtu labi padomāt par kādu sistēmu no nu, ar tādiem garantētiem, garantētām algām, jo tad būtu vairāk resursu. Un tā katrs personīgi uzņemtos vairāk atbildības, viņam būtu vairāk iespējas investēt. Un es domāju, ka kopā arī tad būtu tāda lielāka apmierinātības pakāpe. Tātad mans aicinājums visiem. Mums vajadzētu citādi domāt ekonomiskajos ietvaros, kāda mums ir un kas ir viennozīmīgi ierobežota. Paldies! Danke! Paldies! Tagad Bēgas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Konza! Es domāju, ka šodienas diskusija ir ārkārtīgi interesanta un bija arī ļoti labi, ka kolēģi ļoti konkrēti runāja arī par Lisabonas mērķa definētajiem mērķiem. Lisabonas līguma mērķiem saistībā ar lauksaimniecības attīstību. Manuprāt, daudzos gadījumos šie mērķi netiek sasniegti pilnībā vai vispār tiek ignorēti. Manuprāt, ļoti pareizi par to runāt. Laina kungs arī par to runāja, ka šajā diskusijā ir jārunā arī par pēdējo 20 gadu laikā īstenotajām reformām. Šīm reformām bija gan politiskais spēks, gan arī lauksaimniecība, ietekmas lauksaimniecība. Uh, Un šeit viss pielāgošanas process ir jāizvērtē un jāskatās, kur bija efektivitātes un veiksmas stāsti. Šeit runājot par komisijas paziņojumu, tur dažu lietu trūkst. Tur trūkst zaļās dimensijas, tur trūkst jaunu elementu, jautājumu, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un lauksaimniecības nozares, um, nozares ieguldījumu uh, Runājot par atbilstības kritērijiem un jautājumiem par to, kāda ir nosacījuma, lai saņemtu tiešos maksājumus, manuprāt, komisijas dokumentos vienkārši nav pietiekama pamatojuma, nav pietiekama apspriest šis jautājums. Skaidrs, ka visi runā par to, ko īsti nozīmē uh, šī regula attiecībā uz kontrolēm, augstnes aizsardzību un tā tālāk. Es domāju, ka ļoti pareizi, lai komisija šo jautājumu izskatītu tieši un konkrēti. Lai nesanāktu tā, ka mēs it kā teiktu, mēs sākam tagad no nulles punkta. Tā tas nav. Vēl viena lieta, ko es labprāt norādītu, ir tas, ka diskus, diskutējot par uh, lauksaimniecības budžetu, un komisārs to arī pieminēja, ir skaidrs, ka ir jāiekļaujās arī diskusijā par to, kas notiks tirgos kas īsti notiks ar lauksaimniekiem un patērētājiem. Ja mēs, ja mēs, ja mums nebūtu um, budžeta finansējuma lauksaimniecības politikai, viens no jautājumiem, kas ir saistīts ar budžeta līdzekļu izlietojumu, protams, ir lauksaimnieku uh, ienākumiem. Vienreiz uh, notika aprēķini, attiecībā uz to, kā ietekmēs uh, dažādas lauksaimniecības sektorus uh, izmaiņas budžetā. Nu, piemēram, ja pārtikas nodrošinājuma politika netiktu vairs finansēt no budžeta, tad kāda būtu situācija uh, mūsu patērētājiem, mūsu iedzīvotājiem? Būtu ļoti jauki saņemt šo skaitļus. Vēl viena lieta, un es šeit nerunāšu uh, pret uh, mana kolēģi teikto, un Sikierska kungs arī runāja par 2007. gada pārtikas krīzi un arī par to, uh, par ko tika diskutēts tolaik parlamentāriešu starptautiskajām organizācijām. Es tolaik ļoti labi, es ļoti labi atceros, kā komisārs Mišels tajā reizē teica, ka mums ir jādomā par līdzinējo politiku, ka izskatās, ka tur ir uh, ļoti nopietni trūkumi, un tāpēc ir jārunā arī par budžetu. Es pats savā komitē esmu runājis par pārtiks nodrošinājumu, un pētot šo jautājumu, mēs varam redzēt, ka 75 valstis, kas saņem no Eiropas Savienības attīstības palīdzību, esošo struktūru ietvaros, Eh, pat ne 30% no šīs naudas ir ieguldījuši tieši lauksainiecības lauka attīstībai, un tad mēs daudzos gadījumos neesam apmierināti ar to, kādi ir rezultāti. Tāpēc runājot par attīstības politiku, mums ir jārunā arī par to, ka uz vietas ir jābūt attiecīgām struktūrām, kas šos līdzekļus reizi. Nedrīkstam par to aizmirst. Eiropas Savienība importē vairāk uh, izēvielu un pārtikas no trešajām valstīm nekā ASV, Austrālija, Jaunzēlanda un Japāna kopā. Šajā kontekstā mums ir jāskatās. Mēs šeit vairs nerunājam tikai par muitas tarifiem, bet arī par tā saucamajiem netarifu ierobežojumiem un daudzos gadījumos šeit ir ļoti nopietni, uh, nopietnas barjeras. Šeit runājot par taisnīgu lauksaimniecību un uh, par to, kā mēs varam atbalstīt nelielus lauksaimniekus. Daudzos gadījumos mēs par problēmām arī nerunājam pienācīgi. Ja mēs vēlamies sasniegt tiešām rezultātus uh, klimata pārmaiņu ziņā šajā jomā, tad pirmām kārtām mums ir nepieciešams inovācijas un tehnoloģiskā attīstība. Savādāk nekas nesanāks, un šeit es runāšu par savu uh, pieredzi, jo es pats esmu slaucījis govis 20 gadus, un es vēlos teikt, ka uh, govs, kas saražo vairāk piena, protams, no klimata pārmaiņu viedokļa ir daudz efektīvāk nekā govs, kas saražo mazāk. Un te ir jārunā par, um, par mērķiem, daudz kolēģi par to ir runājuši, un tad jautājums joprojām ir par ilgspējīgu, tā lai uh, tā, lai uh, sabiedrībai svarīgas preces un pakāpojumi tiktu saražoti, un šai gadījumā mēs konstatējam arī, ka lauksaimnieki nesaņem pienācīgu kompensāciju, un šādā veidā runājot par visiem šiem aspektiem varēsim skart pilnīgi visus lauksaimniecības un lauku attīstības mērķus. Vēlos teikt, ka pagaidām mums nav atbildes. Uh, tirgus nestabilitāte turpmākajos gados sagādās mums problēmas, varbūt ne tik ļoti Eiropas Savienībai, uh, bet uh, it īpaši tas skar valstis, kur uh, aptuveni 80% ienākumu nāk no nozarēm, kas saistīts ar lauksaimniecību. Un tas, ko mēs tagad jau piedzīvojam kā tendenci, un jūs šeit apskatāt arī spekulatīvo uh, dimensiju, un ne jau tikai Eiropas Savienības līmenī, šeit ir arī starptautiskais aspekts saistībā ar stabilitāti, kas ir jāpanāk tā, lai mums būtu uzticama un stabila uh, pārtiks nodrošinājuma ķēde, tad mums ir jārunā par tādiem nosacījumiem, kas eksistē šobrīd, nevis pirms kāda laika. Vēl viena lieta, par ko es vēlos runāt. Mēs runājam par to, uh, kāda, uh, kāds laika periods būtu jāizvēlas mūsu finansējuma plānošanai. Manuprāt, par to jautājumu mēs vēl diskutēsim, jārunā arī par struktūrām. Un pagaidām, manuprāt, nebūtu pareizi skaidri pateikt, uh, kas, kas tieši ir jāplāno. Manuprāt, ir tā, ka ja skaitļi ir um, labi un efektīvi, tad mēs varam plānot arī desmit gadus uz priekšu, bet ja rezultāti ir slikti, tad ir jāplāno īsākam laika periodam. Nu, jāskatās no šādas perspektīvas. Tāpēc, manuprāt, šeit ir cieša saikne savstarpēja saikne. Tāpēc es arī skaidri saprotu, ka agri komitejas uh, deputāti gribētu garāku plānošanas periodu, savukārt uh, no, no citām komitejām piedāvā īsāku plānošanas periodu, un tas ir ļoti skaidrs, ka uh, cilvēki gribētu lielāku stabilitāti, paredzamību, lai ik pēc pieciem gadiem Eiropā nebūtu uh, jauna programma, un jo diez vai kāds varētu šādā situācijā efektīvi darboties bet ir ļoti svarīgi, lai mūsu politikā būtu pietiekami daudz elastības. Un tāpēc varbūt mēs varam šīs lietas sasaistīt tā, lai gal galā varētu rīkoties attiecīgā veidā. Ja, piemēram, kāda līdzekļa paliek pāri un ka dažreiz, dažreiz ir atšķirības starp līdzekļu izlietojumu pa gadiem. Komisārs Levandovskis par to ir runājis, un viņš teica, ka varbūt varētu uh, šīs pašas līnijas ietvaros pārcelt naudas līdzekļus no viena gada uz nākamo gadu, manuprāt, šis ir viens no variantiem, kā mēs varētu budžeta jautājums risināt šajā tehniskajā un arī politiskajā līmenī. Paldies! Jā, paldies! Jā, tas ir jāuzsver. Tas, ko tu teici pašās beigās, tas ir jāuzsver, tas ir absolūti pareizi un precīzi ne tikai lauksaimniecības politikas jomā, bet arī pilnīgi visās citās politikās rados konze. Pirmkārt, vēlos pateikties, ka mums šodien ir tik daudz laika atvēlēts, un lai diskutētu mūsu komitejā par šiem jautājumiem. Nu, daudziem deputātiem jau izskanēja doma, ka lauksaimnieku um, lauksaimniecības speciālistu vidū ir diezgan liela saskaņa, atkarībā arī no partijas piedarības. Viena svarīga lieta ir pārtikas uh, drošība, pārtikas piegādes drošība, un ir ļoti svarīgi, lai būtu kvalitatīvi pārtikas produkti, bet te pašā laikā tā, tādi, uh, kuri, kurus mūsu iedzīvotāji varētu atļauties. Runājot par tiešiem maksājumiem, ir jāizveido tāda tiešu maksājumu sistēmu, tā lai ne tikai lauksaimnieki piekristu šādai sistēmai un atbalstītu to, bet tā lai uh, mēs varētu pārliecināt visu sabiedrību par šādas sistēmas vajadzību. Šeit vēlos atgādināt par komisijas ziņojumu, kur ir vairāki varianti un otrais variants tiek uzskatīts par vislabāko. Un, manuprāt, ja mēs rīkojamies šādā veidā, tad gal galā panāksim vislabāko rezultātu. No vienas puses mēs vēlamies, lai pārtikas piegādes būtu absolūti drošas, bet te pašā laikā, lai mūsu lauksaimnieki varētu attiecīgi strādāt un attiecīgi arī nopelnīt. Un tad uh, teikšu Bermana kungam, um, šobrīd ir aprēķini ar to, ka lauksaimniecības, lauksaimniecības jomā uh, no. Uh, lauksaimniecības jomā var nopelnīt 1500 eiro un lūdzu ņemiet vērā, ka šeit neviens nestrādā 8 stundas dienā, lielākoties 10 vai pat 12. Un, uh, nu, sameklēt man lūdzu cilvēku, kas gribētu par pusotru tūkstotu eiro strādāt 12 stundas dienā. Tāpēc varam teikt, ka aprēķini, ko jūs minējat, vairs nav spēkā. Uh, Mēs ļoti vēlamies, lai gaisa un augsne būtu tīri, un mēs vēlamies, protams, lai situācija tiktu uzraudzīta arī tajos reģionos, kur ir nelabvēlīgi laika apstākļi un dabas apstākļi. Mēs vēlamies, lai arī tur būtu lauksaimniecība un ainava. Mēs visi vēlamies saņemt preces un pakalpojumus, kas ir vajadzīgi visai sabiedrībai. Mēs vēlamies, lai notiktu lauku attīstība, un tas prasa milzīgu finansējumu. Tāpēc arī budžetē ir jāatvēl attiecīgie līdzekļi. Un, manuprāt, tas ne, nozīmē, ka nedrīkstam samazināt budžeta līdzekļus, bet uh, palielināt tos. Tāpēc es lūdzu visus savā veidā, kāds jums ir pieejams un iespējams, runāt ar valstu un valdību galvām, ar, uh, ar padomes locekļiem, lai skaidri un gaiši pateiktu, ka nesanāk tā, uh, ka mums tiek vienkārši uzlikti jauni pienākumi, nepiešķi, nepiešķirot uh, jaunu finansējumu. Paldies! Lielas paldies! Vojčehovska kungs! Paldies, priekšsēdētā! Šī gaišā nākotnē, par kuru runāja Bermana kungs nu, nav nemaz tik droša. Es teiktu, ka mums ir iespējas sasniegt šādu nākotni, bet, protams, tikai un vienīgi tad, ja mums ir laba kopēja lauksaimniecības politika. Ja mums nav labas kopējas lauksaimniecības politika un atbalsta lauksaimniekiem, tad gaišās nākotnes nebūs. Um, mums tika arī teikts, ka Eiropa būs tā, tas reģions, kas ražos pārtiku un gal galā eksportēs to uz visām pusēm. Uh, Nu, es varu teikt, ka Āfrikā šobrīd uh, daudzi hindu tautības pārstāvji pērk milzīgus uh, zemes gabalus un sāktu ražot lauksaimniecības produktus. Tāpēc vēlos teikt, ka ne obligāti Eiropa būs tas reģions, kas ražos visā pasaulē. Tā var gadīties, bet ne simtprocentīgi. Vēl viena lieta. Es dzirdēju zaļo kolēģu teikto un guļu kolēģu teikto. Uh, Viņi bija nobežījušies par to, ka mums ir ļoti svarīgi nepieļaut dempingu pret jaunatīstības valstīm. Un tas, par ko mēs diskutējam uh, eh, agrī komitejā, tad mums ir taisnot nu, tāda pretēja situācija. Piemēram, no Ķīnas nāca uh, sasaldētas zemenes, tad vēl bija Brazīlijas, uh, Argentīnas problēmā, bija arī daudz citi gadījumi, kad ir tieši pretējais virziens, kad uh, Mēs, pret, nu, pret mums tiek vērsts šis dempings, kad negodīgās konkurences paņēmieni tiek izmantot no trešo valstu puses pret mums. Vēl viena lieta, un tas ir ļoti, tā ir ļoti nopietna problēma, ir piemaksu līdzsvarošana. Nu šeit man ir zināmas bāžas, man šobrīd nepatīk, kā virzās diskusija. Varu teikt, ka tieši šo maksājumu atšķirība uz vienu hektāru ir vienkārši traģiska. Ir dažas valsts, kuru pāri pa 500 eiro vienā, uz vienu hektāru, un ir valsts, kur ir zemāk par 100 eiro par vienu hektāru. Varbūt, zināmā mērā, ja mēs runājam par produkcijas uh, subsidēšanu, tad tā tas ir loģiski, bet ja mēs runājam par tiešām maksājumiem uz hektāru, tad es nevaru saprast loģiku. E, es ļoti negribētu, lai šādu netaisnību sauktu par taisnību. Un nelīdzsvaru sauktu par līdzsvaru. Jo, ja mēs atkal teiksim, ka bagātiem ir jāsaņem vairāk un nabadzīgiem mazāk, un tad līdz ar to, nu, ja jums ir, tad ir, ja nav, tad nav, un tā, tā tas ir taisnīgi. Nu, manuprāt, tā nevar. Manuprāt, ir jāpacenšās, lai gal galā būtu tāds risinājums, kas bez jebkāda veida ierobežojumiem lauksaimniekiem no vecajām dalību valstīm varētu piedāvāt attiecīgo atbalstu jauno dalību valstu lauksaimniekiem. Un šeit, um, jā, atkal līdzsvara trūkums tiktu veicināts, tad, man, manuprāt, tas ir ļoti nopietni. Vēl viena lieta atcerieties, kad mēs diskutējam par Lisabonas līgumu. Tolaik eiro entuziasti uh, runāja plaši un skaļi, un uh, visi tiešām bija entuziastiski noskaņoti, un tagad, kad mēs runājam par budžetu, entuziasma vairs nav. Šeit mēs runājam gal galā par mazāk nekā vienu procentu no kopēja Eiropas Savienības IKP, tad, manuprāt, pie šiem milzīgajiem mērķiem šis ir pavisam neliels budžets. Paldies! Lūdzu, Tidānija Jenžierska. Paldies, man ir viens vispārīgs komentārs. Un viens komentārs. It īpaši Eiropas komisija adresēts kā arī mūsu referentam. Lielākoties jautājumi jau tika uzdoti, to izdarīja mani kolēģi. Vēlos uzsvērt to, ka mūsu politiķu atbildība par iedzīvotāju pārtikas piegādes nodrošinājumu šis, šī atbildība joprojām ir aktuāla. Mēs nevaram vienkārši atteikties no uh, šādas atbildības. Mans kolēģis Sikierska kungs teica, ka pārtika ir veselība. Es teiktu pat savādāk, es teiktu, ka pārtika ir dzīvība, un daudzos gadījumos mēs aizmirstam par to, ka mums ir absolūti vajadzīga pārtika, lai vispār dzīvotu. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai mūsu iedzīvotājiem būtu pieejams pārtikas nodrošinājums. Mēs nevaram uzskatīt, ka, ja mēs esam to sasnieguši, tad tā tas arī paliks mūžīgu laiku. Tā tas nebūs. Uh, visu laiku ir jādomā par to, kā mēs varam nodrošināt pārtikas piegāžu drošību, un tas ir jādara visu laiku. Vēl viena lieta, kas saistībā ar to, kāda ir saikne starp kohēzijas politiku un uh, lauksaimniecības atbalsta politiku. Vēlos teikt, ka lauksaimnieki uh, nedzīvo izolēti. Viņa lielākoties dzīvo lauka reģionos, un šobrīd mums situācija ir tāda Eiropā, ka lauku reģionos dzīvo ne tikai un vienīgi lauksaimnieki, bet arī personas, kas nav saistīti ar lauksaimniecību. Un vēlos teikt, ka daudzos gadījumos lauksaimniecības produkcijas saražošana ir atkarīga no uh, lauku attīstības kvalitātes. Ko tas īsti nozīmē? Pirmkārt ir tā, ir jābūt infrastruktūrai. Ja, lai mūsu lauksaimniekiem būtu labs, klāt, labs dzīves kvalitātes līmenis, ir jābūt labai infrastruktūrai. Piemēram, ir jābūt iespēja saņemt veselības aprūpi, uh, jābūt iespēja saņemt izglītības pakalpojumus. Un še, šeit jūs redzat, ka ir skaidrs saikne ar uh, lauka attīstības aspektiem, ar, ar kohēzijas aspektiem. Un šeit komisija ir jāpaskaidro dažas lietas. 2009. gadā mēs esam akceptējuši tā saucamo Eiropas Savienības ekonomikas atjaunošanas plānu. Un šeit mēs saskaramies ar situāciju, kad 2009. gadā lauksainiecības budžeta daļa netika līdz galam izmantota, un tad daļa no šīs naudas tika novirzīta uz ekonomikas atjaunošanu, un daudzos gadījumos nauda tika novirzīta uz infrastruktūras uzlabojumiem, it īpaši, ja mēs, it īpaši runājot par internetu pieejamību lauku reģionos. Manuprāt, mums būtu jāuzzina, kādi ir rezultāti, kā nauda tika izlietota, vai bija labi rezultāti. Tas varam uzskatīt to par tādu pilotu projektu. Varbūt komisija varētu sniegt mums šo informāciju, kā tad uh, kā tad mums gāja šajā situācijā, un ja mums šāda informācija būs, varēsim rakstīt labu ziņojumu. Paldies! Jā, vielen dank! Paldies! Tagad José Manuels. Muito obrigada, senhora Presidente. Paldies. Nu, sākumā viena fakta konstatācija. 2020. gada stratēģija ir uh, sastādīta un uh, lauksaimniecība ir centrā. Un tagad mēs runājam par uh, piemērošanu. E es 2020. gadam. Redzam šo pamatelementu, to šo svarīgāko elementu. Jo runa iet par kopēju veiksmīgu politiku. Un vēl kādas rūpes Par metodi, kādu mēs izmantojam, lai runātu par šīm summām. Tad mēs runājam par budžetu, kas iespējams ir mazāks nekā pagātnē. Un tagad ir Eiropa 2020, runa ir par kohēzijas politiku un kopējo lauksaimniecības politiku. KLP Un kohēzijas politika ir tradicionāls, un šeit jau ir zināma pieredze. Protams, ka uh, Uh, ir iespēja uzlabojumi, bet uh, nu, kopumā attīstība ir veiksmīga. Ir tādas pamatsummas, uh, kuras varam uh, pieņemt. Ir zināms pamats uh, pagātnē, un uh, to var definēt. Šī jaunā politika, teritoriāls pasākums, un tādēļ mums ir nepieciešama stabilitāte Protams, ka uh, visam jābūt ietvertam daudz gadu finanšu plānā, bet uh, pēctecība, kontinuitāte ir nozīmīga. Lai nebrotu problēmu ar uh, to, ka jāatgūst iekavētais. Kā jau teicu, stabilitāte ir ļoti nozīmīga manā izpratnē. Un par finansējumu šeit jādomā ne tikai par klimata pārmaiņām, par to jau runāju, bet arī par ietekmi. Mums ir jāpārdomā, no kurienes šie līdzekļi eh, tad eh, nāks, lai dabas katastrofas novērstu, lai uh, profilaktiski darbotos. Profilaks ir ļoti nozīmīga. Bet, protams, ka iet runa arī par katastrofām, kuru ietekme ir saistīta ar uh, plašiem kaitējumiem, tā ka lauksaimnieki bankrotē. Kā KLP var iesaistīties uh, šādu dabas katastrofu novēršanā preventīvi? Solidaritātes fonds šos atbalstus nesadz lauksaimniekiem. Tagad Kinga Ganč. Thank you very much. Uh, just... Paldies, priekšsēdētāji. Gribu izteikt dažus komentārus. Mēs uh, minējām arī stratēģijas 2020 dažādas aspektus, bet, uh, manuprāt, uh, vairāk tika uzsvērta šī zaļā un ilgspējīgā izaugsme. Manuprāt, visietvaroša izaugsme tomēr ir viens no visbūtiskākajiem aspektiem. Pirms krīzes un krīzes laikā, un es ceru, ka pēc gadiem mēs būsim izgājuši no krīzes, nodarbinātība tieši būs viens no svarīgākajiem jautājumiem. Ja mēs nevarēsim nodrošināt nodarbinātību lauku reģionos, ja nebūs ilgspējīga nodarbinātība lauksaimniecībā, tad es domāju, tas ir vēl papildus riska faktors, ar ko, ar ko mums nāksies rēķināties. Šis eh, viss ietvarošais inkluzīvais KLP aspekts ir ārkārtīgi būtisks, to jau minēju. Tika minēta kohēzija, arī teritoriālā kohēzija, ne tikai sociālā kohēzija. Par to jau tika runāts iepriekš. KLP ir ļoti saistīta ar eh, teritoriālo kohēziju. Tik runāts arī par KLP, tā teikt, nacionalizāciju. Es domāju, ka tas arvien vairāk graus kohēziju. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt resursu līmeni, saprotot, ka debatas noteikti nebūs vieglas par KLP resursu sadali. Gribētu minēt vēl divas lietas. Pirmām kārtām godīgāks, vienlīdzīgāks sadalījums starp dalību valstīm kaut kā samazinot šīs atšķirības starp jaunajām un vecajām dalību valstīm. Tas ir ļoti svarīgi konkurētspējas ziņā. Tāpat arī, lai nodrošinātu lauksaimniecības modernizāciju un vai padarītu lauksaimniecību par konkurētspējīgāku jaunajās dalību valstīs. Vēl viena svarīga lieta - ilglaicība un turpinājumība, jo mēs nevaram mainīt šo finansējumu un politiku katrus piecus gadus. Kad mēs runājam par politikas eh, ilgumu, tad ir jāņem vērā arī eh, tas, ko tas reāli nozīmē kā LP izteiksmē. Paldies! Tagad vēlreiz Alberts Tess. Paldies, priekšsēdētāji! Es nevarēju būt visu laiku, jo uh, runāju ar komisāru vēl kā referents lauksainiecības reformai 2014. un 2016. gadā. Esmu ļoti daudz tādas vērtīgas domas dzirdējusi un pāris punktiem pievērsīšos. Maksājumu un atšķirības darā valstīs. Mēs diskutējam par stāvokli 2008. un 2009. gadā, bet jārunā par to, uh, kāda situācija 2013. gadā būs jaunajās dalība valstīs, jo līdz tam uh, laikam ar nelielām izņēmiem tas uh, būs uh, piemērojams vidējiem skaitļiem Eiropas Savienībā. Izņēmums ir trīs Baltijas valsts un Rumānija. Informācija, ko mēs redzam šodien dokumentos, ja skatāmies pirmo pīlāru, tad atšķirība ir liela, Maltā īpaši liela bet nu, tur platība nav pārāk liela. Bet, ja skatāmies septītajā lapas pusē un saskaitām pirmo un otro pīlāru, tad atšķirības ir daudz mazākas. Un skatoties uh, to, kas tiek izmaksāts lauksaimniecībā, jāievēro abi pīlāri. Bet manā ziņojumā es mēģināšu uh, mēģināt sasniegt to, lai atšķirības samazinātos. Mani pārsteidz sekojušais runā ar daudziem, ar lauksaimniecības ministriem. Rīt runāšu Francijā ar lauksaimniecības ministru. Mums ir milzīgas atšķirības dalību valstīs, un tas vēl nav, par to nav runāts. Man teica, ka Itālijā atšķirība ir no 50 līdz 500 eiro uz hektāru no 5 līdz 500 eiro Francijā. Arī par to jārunā mēs nevaram teikt, ka jābūt taisnīgākam sadalījumam starp dalībvalstīm, bet arī dalībvalstīs pašās jābūt eh, godīgākam sadalījumam, jo tas nevar būt lielāks. Um, atšķirība dalībvalstīs nevar būt lielāka nekā starp dalībvalstīm. Es nezināju, ka atšķirības ir tik lielas. Vācijā atšķirības starp federālajām valstīm ir samērā līdzīgas, un es pieņēmu, ka citās valstīs tas arī būtu līdzīgi. Un vēl gribu teikt, runāt par to, kādēļ lauksaimniecības maksājumi publiski ir, nu, praktiski pieprasām, tikko runāju ar um, manu bīroju vēlēšanu apgabalā, jo tur ir dokumenti, nesmu paņēmis tos līdzi. Bavārijā ir daudz lauksaimnieku. Tā agrāk bija tikai lauksaimnieciska valsts bija pētījums, tā sauktājs Millendorf pētījums 90. gadu sākumā, un toreiz eiro, Bavārijas lauksaimniecība, toreiz bija Dēmarka, bet teikšu eiro, ražoja 7 miljardus eiro vērtu produkciju. Un profesors Millendorfers no Austrijas viņam lūdza aprēķināt, kādi uh, zemes kultūrāli nu, labumu tiek doti. Kultūras vidas kopšana, sociālā stabilitāte, darba vietas, zemes kopšana, vidas kopšana. Un tika mēģināts aprēķināt šos papildu pakalpojumus, kas ir blakus radušies. Tātad 7 miljardi eiro radīšana, tai nāk vēl klāt tri, vairāk nekā 3 miljārdi eiro papildu uh, ražojums. Un tikai 0,5 miljārdi tiek atmaksāti no Eiropas Savienības un Bavārijas uh, pavalsts līdzekļiem. Tātad mēs varam teikt, ka lauksaimniecība Eiropā nav viss negatīvs, bet gan sociāli pozitīvs faktors. Un tikai neliela daļa no tā, ko lauksaimniecība uh, veids to kompensē nodokļu vai maksātāju naudas uh, piešķīruma veidā. Jārunā arī par to, ka uh, lauksaimniecības ietvaros ir jāsadala godīgi līdzekļi. Nu, tāda absolūta taisnīguma nav to pat uh, pašvaldību politiķi mazās uh, kopienās nesasniedz, un jo grūtāk to būtu, teiksim, lielā Eiropā sasniegt tādu uh, absolūto godīgumu, bet tas, kas ir iespējams, to mums vajadzētu paveikt. Un es domāju, ka mēs publiski varam arī ļoti labi pamatot, kādēļ tas ir nepieciešams. Viennozīmīgi ir skaidrs tas, ka ja šis līdzfinansējums no dalību valstīm un Eiropas nebūtu, tad patērētājiem būtu jāmaksā tāds vairāk par pārtikas produktiem. Un tas nozīmē, ka nauda, kas šeit tiek izmantot, to nemaksājam 13,5 13 miljoniem lauksaimnieku, bet gan visiem iedzīvotājiem tas nāk par labu, kas ir Eiropā. Un es ar eh, nepatiku dzirdu to, ka saka, ka lauksaimniecībai maksā pa daudz. Ir daudzas citas iedzīvotāju grupas, ar kuras atbalsta ar, ar sabiedrības naudu vairāk nekā lauksaimnieku. Ja mums ir 5 miljoni bezdarbnieku Vācijā, tad bezdarbs maksāja vairāk nekā Eiropas lauksaimniecības politika pirmajā pīlārā. Nu, vienkārši, lai ir ar ko salīdzināt. Un tādēļ es gribu teikt, ka mums patiešām tāda labi iemesla bēgas, kungs jau par to runāja. Nedrīkst piekrist tam pārmetumam, ka Eiropas lauksaimniecības politika kavē vai izplasta jaunatīstības valsts attīstību 90. gados. Tā tas varbūt arī bija. Un aizvien vēl mēs atsaucamies uz 90. gadu sākumu pat uh, baznīcas organizācijās. Mums praktiski vairs nav eksporta atmaksu. Un interesanti ir teikt to, ka m, mm, tikai Eiropas Savienība vien no Āfrikas valstīm importē 80% no Āfrikas eksportiem, un tie pārējo 20% paliek. Mēs atvērām mūsu tirgus jaunatīstības valstīm. Un pat um, Amerika, Dienvidu Amerika, mēs no turienes uh, importējam 45% no viņa eksportiem, tātad mēs esam uh, vislabāk atvērtais lauksaimniecības reģions, un publiski tas ir jāsaka. Un nabadzīgākās valsts pasaulē kopš pagājušā gada mēs pilnībā esam atvēruši visas robežas. Viss izņemot ierožus, ieročus drīkst, to drīkst piegādāt uz Eiropu, un nekādu pārmetumu mums nav jāuzklausa. To gribēju piebilst. Mēģināšu sastādīt ziņojumu un ceru, ka tas tiks atbalstīts parlamentā. Paldies! Paldies. Tagad šur uh, referents. Lai apkopotu diskusiju. Un arī viņš cer, ka mūsu ziņojums tiks plaši atbalstīts. Sí, gracias, presidenta. Esa es mi esperanza poder tener. Paldies, priekšsādātājs kundze. Jā, es tik tiešām ceru, ka mums izdosies saglabāt šo vairākumu. ir eh, praktiski neiespējami izdarīt kopsavilkumu par visiem šiem eh, ļoti vērtīgajiem ieteikumiem šajās diskusijās. Manuprāt, šīs diskusijas ļoti skaidri parāda vienu lietu, un eh, arī komitejā, manuprāt, tas ir ievērots, ka pēc pulksten 11. no rīta cilvēki sāk doties prom no sanāksmes, un ir diezgan grūti nodrošināt, tā teikt, kritisko masu šeit zālē, lai mēs varētu izdarīt tādu pilnīgu kopsavilkumu visu deputātu vidū. Bet ir ārkārtīgi svarīgi tomēr izteikties, jo tad es un uh, sekretariāts mēs kopīgi strādājam, lai visu ieguldījumu iestrādātu dokumentā, ko pēc tam mēs tālāk izdalām kolēģiem turpmākai analīzē šajā komitejā. Gribētu sākt ar to, ko teica lauksaimniecības komitejas priekšsādātājs. 14 miljoni lauksaimnieku Eiropas Savienībā. Eh, pārvalda apmēram eh, vienu ceturdaļu Eiropas Savienības teritorijas. Protams, pastāv lielas iekšējas atšķirības valsts starpā, bet visā visumā apmēram 270 eiro. Lauksaimnieki apmēram 14 valstīs nesasniedz par šo 270 eiro līmeni. Tātad te ir jārunā par vienlīdzību, par to, cik lauksaimnieki saņem kā tiešos maksājumus. Tātad, cik mēs maksājam šiem 14 miljoniem lauksaimnieku, kas uztur, kas apstrādā apmēram pusi mūsu teritorijas. Tālāk tika runāts par kvalitātes standartiem un dažādu noteikumu interpretāciju un ļoti augstām vidas prasībām. Tās mums ir daudz augstākas nekā visās pārējās pasaules daļās. Tātad tie ir pirmie secinājumi, ko mēs varam izdarīt no šīs komitejas diskusijas. Un praktiski visi, visi kolēģi iezīmē, ieskicē pavisam citu nākotni mūsu lauksaimniekiem, un tāpēc tā ir lielā mērā uzlabojama. Es gribēju teikt, ka praktiski visi, jo daži kolēģi nāca klajā ar tādiem diezgan pārsteidzošiem komentāriem, bet es domāju, ka tas ir ārkārtīgi pozitīvi, ka notiek šāda veida diskusija un mēs varam redzēt, kur pastāv šīs atšķirības. Domāju, ka komisārs izteicās ļoti skaidri atbildot uz uh, mūsu kolēģi uzdotajiem jautājumiem. Es uh, katrā ziņā gribētu piefiksēt uh, visu teikto un strādāšu pie uh, ziņojuma galīgā varianta par lauksaimniecības politiku, nā, politikas nākotni uh, daudz gadu finanšu schēmas ietvaros. Šī ir lieta, kas ir cieši saistīta ar iekšējo tirgu. Mēs lielā mērā zaudējam, jo mūsu KLP iespējams nav pietiekami labi finansēta. Daudz cilvēku pieminēja lielveikalus, uh, Komisārs runāja par pārtikas drošību. Pārtikas drošībai jābūt balstītai uz pietiekamu lauksaimniecības politikas finansējumu. Un eh, te nav runa par kaut kādiem ekstrēmiem risinājumiem, tad jau mēs nonāktu Ķīnas situācijā. Tā tad ražotu viszemākās eh, kvalitātes preces. Un es nedomāju, ka ja viens no mūsu komitejas locekļiem vai vispār parlamenta deputātiem gribētu, lai uh, tik zemas uh, kvalitātes pārtika tiktu nodrošināta viņu bērniem. Tātad mēs te runājam par uh, piegāžu kvalitāti un drošību. Tas ir būtisks jautājums, un tieši tāpēc ir nepieciešams atbilstošs finansējums. Tālāk konkurētspēja. Konkurētspēja, protams, ļoti konkrēti ietekmē tirgu, un domāju, ka tie, kas darbojas lauksaimniecības komitejā, noteikti mums varētu pastāstīt, kā lauksaimniecības ražošana ir uzlabojusies, kā ir uh, mainījušās ražošanas metodas pēdējo gadu laikā, uh, pateicoties tieši tirgus funkcionēšanai. Mēs nedomājam, ka būtu nepieciešams nodrošināt konkurenci attiecībā uz uh, ierobežotiem resursiem Eiropas Savienībā. Tādā gadījumā mēs uh, panāktu gluži pretēju rezultātu. Tas būtu ļoti negatīvi attiecībā uz mūsu nākotni, ierobežot resursu ietvaros. Mums ir jādomā par to, vai mēs gribam saglabāt lauksaimnieku skaitu, vai gribam, lai būtu mazāk cilvēku nodarbināti lauksaimniecībā un tam līdzīgi, jo tieši tas varētu tieši ietekmēt uh, šo nozari. Galvenais analīzes instruments mūsu komitejas uh, rokās ir tieši šī Eiropas papildus vērtības koncepcija un tas, cik lielā mērā lauksaimnieki un lauksaimniecības Eiropā dod šo papildus vērtību, un šis aspekts pietiekami labi nav ticis ņemts vērā līdz šim. Tātad, kā es teicu, ir jālūko un jāanalizē tieši šo papildus pievienoto vērtību un mums noteikti ir jācenšas saglabāt KLP budžets nākotnē. Tālāk runājot par stratēģiju 2020, uh, es uzklausīju kolēģu teikto un tāpat arī uzklausīju uh, komisāru atbildi. No tā visa var secināt, ka spēcīga un labi finansēta KLP ir izšķirošais instruments, lai mēs nodrošinātu dzīvotspējīgu un ilgspējīgu stratēģiju 2020, jo šī stratēģija ir vērsta uz nodarbinātību, uz sociālo nodrošinātību, un tas viss ir lielā mērā saistīts ar, ar, spēcīgas, ar spēcīgu lauksaimniecību. Šūra eh, ah, mūsu komitejas eh, referents skaida norādīja, ka Un tas bija skaidri pateikts arī komisāra atbildē, ka būtu ļoti noderīgi, lai lauksaimniecības izdevumiem būtu viena kategorija. Tas nozīmē, ka būtu vienkāršākas opcijas attiecībā uz nākošo finanšu plānu, piemēram, ārējai politikai. Jā, te, protams, jādomā, kā tas viss saskaņojas ar stratēģiju 2020, un tāpat arī, ko kolēģi teica par dabas resursiem un izdevumu kategorijām. Katrā ziņā tas rada zināmas šaubas par to, vai mums vajadzētu, piemēram, lauka attīstības fondus un kohēzijas fondus iekļaut vienā kategorijā. Tas, protams, ir jautājums komisijai, bet jāpaturprātā, ka Kohēzijas fondi vairāk ir saskaņot ar ekonomiskajām prioritātēm, turpretim kohēzijas fondi, fonda līdzekļi vairāk paredzēt teritoriālam izlietojumam. Un to varbūt vairāk vajadzētu saskaņot ar KLP, tas būtu loģiskāk. Un tādā ziņā piekrītu mūsu kolēģi veiktajām izvērtējumam, un to iespējams vajadzētu iestrādāt arī ziņojuma galīgajā projektā. Tā tad ir uh, gluži skaidrs, ka izdevuma jomas, kur, nepiec, kur ir nepieciešama detalizēta un uh, gara programmēšana, plānošana, ir nepieciešams arī ilgāks plānošanas periods, un tāpēc daudz nav apmierināti ar šo piecu gadu periodu. Es gribētu komentēt Bērgas kunga teikto finanšu perspektīvas ilgumam vai garumam jābūt saistītam ar uh, budžetu, kas būs attiecīgajos gados. Tas būtu gluži paštālnieciski nospraust finanšu perspektīvas, garas finanšu perspektīvas ar mazu budžetu. Tas uh, noteikti liktu pārāk milzīgu spiedienu uz dalībvalstīm. Cilvēki teiktu, labi, tad samazināsim uh, šo finanšu uh, schēmas garumu, ja nevar nodrošināt budžetu, kas attiektos uz šo finanšu schēmas periodu. Tāpat šai komitejā gribētu teikt sekojošo. Apmēram 80% kopienas izdevumu lauksaimniecības politikas un kohēzijas politikas ietvaros tiem būtu vajadzīgs ilgāks uh, finanšu programmēšanas periods. Ja nē, tad kaut kas būtu jāmaina, jo 80% izdevumu ietilpst šajās divās jomās. Un ja tie, kas darbojas attiecīgajās komitejās, gribētu ilgāku šo finansēšanas periodu, tātad starp 7 līdz 10 gadiem, tad tieši šo aspektu noteikti arī attiecīgiem referentiem vajadzētu ņemt vērā. Tālāk elastība. Būsim atklāti. Un tas jau ir iekļauts arī mūsu dokumentā par elastību. Elastība finanšu schēmas ietvaros ir principā izrietējis no lauksēmniecības, un tas tieši ir ļāvis budžeta komitejai, parlamentam, komisijai un arī padomēji nosegt zināmas vajadzības, kas tika paredzēts 2006. gadā. Tas principā ir izrietējis no lauksaimniecības pārpalikuma. Tas nav veselīgs un pareizs budžeta programmēšanas veids. Bet mums vajadzētu apzināties, ka tās tik tiešām jau pieder nākotnē, un tas ir viens no vispretrunīgākajiem punktiem, kas būs šajā galīgajā priekšlikumā. Mums ir nepieciešams zināt, kā mēs varam nodrošināt elastīgumu dažādām kategorijām, negraujot KLP, ko mēs praktiski šī perioda laikā esam tomēr darījuši. Vienkāršošana vēl viena joma, kas tika minēta ko minēja Rēmers Bēge. Protams, mums nav iespējami noteikumi, kas atšķiras dažādās lauksaimniecības politikas jomās, tāpat kā mēs nevaram to darīt, piemēram, kohēzijas politikas jomā, un tieši šī iemesla dēļ mums priekšsādātājs kundze ir uh, jānogaida, jāsaņem Eiropas uh, uh, komisijas un komisāra Šemetas ziņojums par vienkāršošanu un menedžmentu. Tas ir ļoti būtisks priekšlikums, kurš noteikti ir jāsasaista ar citiem horizontālajiem jautājumiem, un uh, referents nevarēs pabeigt uh, savu darbu dokumentu pirms komisija nav devusi mums tādu ļoti fundamentālu paziņojumu tieši šajā jautājumā. Tad vēl gribētu bilst, ka daudzi komentāri atbilst vienotai pozīcijai. Es jūtu, kāds ir vairākuma viedoklis uh, Suri komitejā un tāpat arī lauksaimniecības komitejā. Uh, Un, protams, ka uh, es strādāšu kopā ar sekretariātu, lai to visu atspoguļotu un sadarbošos arī ar koordinatoriem un uh, strādāšu, lai to visu izdarītu pēc iespējas ātrāk. Um. Paldies! Paldies visiem, kas piedalījās šajās diskusijās. Pirmkārt par disciplīnu, otrkārt par uh, jūsu teikto. Ja man uh, Tūlīt prasītu, kāds ir rezultāts. Es varu drīz to apkopot. Mēs negribam revolūciju. KLP jomā, bet uh, vieglu reformu, finansējot uh, produktus, kas ir uh, sabiedrības interesēs, preces. Biodaudzveidība, vides aizsardzība, mm, grunts aizsardzība un uh, lauku vidas kopšana un tā tālāk. Viss tas, kas ar to ir saistīts, tas, ko dara lauksaimnieki, ko daram mēs un līdzekļi, kādi mums ir uh, pieejami, jāsadala godīgāk. Un arī no Alberta Desse tagad uh, uzzināja, ka ir ne tikai atšķirības starp dalību valstīm, kas ir lielas, bet arī e, dalību valstīs pašās. attiecībā uz līdzekļiem e, lauksaimniekiem. Un to visu nevaram finansēt ar mazākiem līdzekļiem nekā tas, kas ir bijis mums, e, mūsu rīcībā pēdējo gadu laikā. Nu, tas ir mans secinājums. Es nesmu lauksaimniece, bet ja kāds man jautātu, tad es domāju, ka šajā virzienā mēs visi diskutējām. Nu, to tā var teikt. Zinu, ka ne katra atsevišķā domām ar to atzīstu, bet, nu, vairākumam noteikti. Vēlreiz liels paldies. Tagad trešais darba kārtības punkts. Priekšsēdētāja paziņojumu. To izdarīšu ātri. jo visi e, šie paziņojumi jau bija koordinātāra sēdē. Mūsu nākošās sēdes mēs nolēmām, ka atbildīgie komisāri būs ielūgti. Mēs teicām, ka mēs negribam būt tie, kas e, noteiks, kas ir atbildīgs. Un lūdzām prezidents komisijas priekšstādātāja Barozā mums atsūtīt komisārs, to viņš darīja ar Čološu kungu. 1. februārī runāsim par pētniecību un attīstību, enerģiju un ten tīkliem. Pētniecības komisāri ir lūgt ierasties. Komisārs Oettingers atbildīgs par enerģijas jautājumiem un komisārs Kallas atbildīgs par ten ir lūgts ierasties. Piekritus pagaidām ir pētniecības komisāra, un nu tad redzēsim, kā lietas attīstīsies. Pēc tam sēde būs 10. februārī, un uh, nodarbosimies ar kohēziju un solidaritāti. Hāna kungs ieradīsies Un pilnīgi noteikti ieradīsies komisārs Andors, kas ir uh, atbildīgs par Eiropas sociālo fondu. Lūdzām par ārlietu politiku. Atgriežamies pie 1. februāra komisāra piebalga, bet vēl nav skaidrs, vai viņš varēs ierasties. Par darba dokumentu Salvadors jau ko teica. Šeit nekas vairs nav vairāk uh, sakāms. Un jau iepriekš teicām, ka ja mēs redzēsim, ka mūsu laiks tā uh, īpaši nu, neatbilst, tad uh, mēs mēģināsim tādu papildu termiņu sēdēji saņemt. Tāds tagad ir noteikts 10. martā. Ceturtdien tā ir Strasbūras nedēļa. Tiksimies priekšpusdienu līdz balsojumam. Arī vakar koordinātoru sēdes laikā vēlreiz pieņemām lēmumu, ka gribam reaģēt uz uh, priekšsādātāju uh, komiteju priekšsādātāju konferences prasību ka visiem ir jāizsakās par eh, rezolūciju par pavasara galotņu tikšanos. To arī politiskās grupas sastādīs. Eh, un arī uh, komiteja priekšsēdētāja konference arī ar to nodarbosies. <clears throat> Mēs uh, pieņemam lēmumu, ka tā rīkosimies. Mēģināsim no darba dokumentu, ko uh, Salvadors ir sastādījis eh, dot tādu īsu apkopojumu un mūsu nostāju, par ko esam diskutējuši, par um, strateģiju Eiropa 2020 un konkurētspēju. To izsūtīsim, un ja jūs varētu izteikt tādus īsus komentārus, kas būtu steidzams, eh, ko jāiestrādā līdz nākošu nedēļai mums vēl ir laiks. Bet, ja jūs uzreiz gribat sākt darbu, tad teikšu to, ko vakar. Tas ir mūsu pienesums komiteju uh, priekšsādātāju konferencē. Tā visu apkopos, kas ir izdarīts, un nodos to tad priekšsādātāju konferencei. Tātad no tā tad tiks veidot rezolūcija. Tas, ko esam uh, sastādījuši, tas nebūs viens pret viens atrodams rezolūcijā un arī ne priekšlikumā. Tātad, nu, katram mūsu politiskajā grupā varbūt vēl ir, ja ir kas svarīgs, jānorāda uz to, lai mēs uh, varētu to vēl ietvert. Tas būs mūsu padarītais kopumā kā komiteja esam uh, no Lorda palātas saņēmuši pieprasījumu, viņi grib veikt uh, izpēti. Kāds būs budžets nākošajā finanšu periodā? Ir uzdot daudz jautājumu. Britu kolēģi šajā komitejā ir uh, individuāli šos jautājumus saņēmuši arī mēs kā komiteja. Kolēģi rīkosies, kā viņiem jārīkojas. Un es mēģināšu komitejai sastādīt atbildi. Lordu palātai. Un vakar par to vēl tika runāts, tas ir nozīmīgi un svarīgi norādīt Lordu Palādai, ka mēs esam ieinteresēti saņemt viņu rezultātu, viņu secinājumus, kas izrietēs no viņa darba. Gribētu redzēt arī viņu ziņojumu, jo tas varbūt arī mūsu darbam varētu būt nozīmīgs. Zinām no pagātnes, ka katreiz, kad Lorda palāta ko tādu ir darījusi, Tas ir bijis uh, ļoti kvalitatīvs darbs. Un ar rezultātiem varēja turpināt darbu. Tas var man. Tās bija manas piezīmes. Paziņojam. Vai ir vēl kas tāds, ko kolēģi gribētu? Izteikt nē. Nu tad visiem labu apetīti! bet, nu, tā ir tāda tīri vāciska izpausme. Visiem katrā gadījumā labu apetīti. <laughs> Ja, so, so. Und manchmal sogar auch Prost Mahlzeit. <laughs>